Welcome back, all of you. Priecājos jūs visus atkal šeit redzēt. Un tie, kas nebija šeit no rīta, tos, protams, priecīgs veids un pastāstīšu, ka mums bija ļoti interesantas diskusijas šorīt ar Grieķijas nodarbinātības ministri. Un esmu pārliecināta, ka pie šī temata pilnīgi noteikti vēl atgriezīsimies. Nu, un tagad pienācis laiks balsošanai. Es ceru, ka jums ir līdzi jūsu balsošanas kartiņas, ka tas esat ievietojuši attiecīgi balsošanas iekārtās. Un sāksim vispirms ar balsošanas sarakstu. par provizorisko vienošanos, eh, ko, ko esam sagatavojuši korepor attiecībā uz darba ņēmēja aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā. Sāksim balsot. Viens par daudz no tautas partijas. Un beidzam balsot. 42 par un 8 atturējās, neviens nav pret. Paldies par to. Tālāk pāriesim par balsojumu par vispārējo budžetu. Es nevaru saklausīt tulkojumu spāņu valodā. Nebija tulkojums pieejams. Un tagad tas ir pieejams ļoti labi. Varbūt nelieli traucējumi attiecībā uz tulkojumu. Parasti vienkārši ar nelielu kavēšanos mēs sadzirdām tulkojumu, tāpēc mums nav jāatsāk no pilnīgas nulles, nu tā tas parasti notiek. Labi, nu tad ķersimies pie balsošanas par atzinumu projektu par vispārīgo budžetu. Un pirmām kārtām A kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts, B atkrīt Pirmais, otrais, trešais, ceturtais grozījums, B kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, astoties dievties atkrīt, C kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. Nākamā lapuse 14. grozījums par, pret, atturs pieņemts. D kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. E kompromis grozījums par par pret atturs pieņemts. 23. grozījums 4. lapusē par pret atturs pieņemts. F kompromis grozījums par pret atturs. Varbūt vēlreiz F kompromis par pret atturs pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturs pieņemts. G kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 31. otrā daļa. Otrā daļa. Par, pret, atturs noraidīts.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 42. vēlreiz par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 par. 43. ar mutisko grozījumu. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tas nozīmē, ka tagad balsosim elektroniski par atzinumu projektu kopumā grozītā versijā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts 41 balsis par. Liels paldies! Tālāk nonākam pie budžeta procedūras un pie attiecīgā balsošanas saraksta.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 5775 par pret atturs pieņ noraidīts. 5776 par pret. Pārbaudīs, nu šķiet, ka norādīs, bet pārbaudīsim elektroniski. 5776. Sākam balsot. Beidzam balsot viens no sociālas un demokrāta grupas par daudz. Nu, labi. Norādīts. Tālāk. 5, 7, 7, 4. Atkrīt? Nē. Jābalso. 5, 7, 7, 4. Par? pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 5, 7, 7, 4. Sākam balsot un beidzam balsot. Nē, pieņemts. 28 balsis par. 5, 7, 7, 7. Par, pret, atturs, pieņemts.

atturas noraidīts. 5782 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 5782. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 26 balsas pret. 5, 7, 8, 5 par pret atturs noraidīts. 5, 7, 8, 6 par pret. Mm, nevarēja īsti saskatīt. S un D grupa nemaz nebalso. Labi, pārbaudīsim labāk elektroniski. 5, 7, 8, 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pieci, septiņi, astoņi, četri. Par? Pret? Atturs. Noraidīts. 5, 7, 8, 3 par pretaturs pieņemts. 5, 7, 8, 9 par pret atturs noraidīts. 5, 7, 8, 8 par pret atturs noraidīts. 5, 7, 8, 7 par pret atturs pieņemts. Tālāk. Nākamais atkrīt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 atturs noraidīts. B kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Pieci astoņi no nulli par pret atturs noraidīts. 5799 par pret atturs pieņemts.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 par pret pieņemts 5, 8, 1, 1 par pret atturs pieņemts 5, 8, 1, 2 par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 58.12. Sākam balsot tagad. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 5, 8, 1, 3 par. Atvainojiet. Ah, ok. It's, yes, it's not submitted. Jā, tiešām par to mums nav jābalso. Tātad 5, 8, 1, 4. Shall we vote on 58? Okay, we shall vote on 58. Labi, nu tad balstosim par 5813. Izskatās, ka par to jābalso. Kas par? Pret? Atturs pieņemts. 5814 par? Pret? Atturs noraidīts. 5815 One, four, we... Vēlties pārbaudīt? 5, 8, 1, 4. Labi, sākam balsot. And the vote is... Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 8, 1, 5 par. Pret. Atturs pieņemts. 5, 8, 1, 6 par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 Es teiktu, ka pieņemts, bet nu tā kā esmu kļūdīsies jau iepriekš, tad varbūt labāk pārbaudīsim elektroniski. Tātad 5820, sākam balsot. 5820. Beidzam balsot. Noraidīts. 5821 par. Pret. Atturs. Noraidīts.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 5827 par pret atturs noraidīts. Nē, ne, neatkrīt. 5828 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 5828. Sākam balsot un beidzam balsot. Mhm. Uh -huh. Noraidīts. 28 pret, 23 par. 58, 26 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 5830 par pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim. 5830. Sākam balsot. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 5831 par, pret, atturs, noraidīts. 5829 par, pret, atturs. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 5829. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. MPL 5832 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 5833 par. Pret. atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 5833. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43 balsis pret. Nu, varbūt jūs varētu skaidrāk norādīt savu balsojumu. 5, 8, 3, 4 par, pret, atturs pieņemts, 5835 par, pret, atturs pieņemts, 5836 par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 That... Gribēju tikai jūs informēt, ka Gijs Ferhofštāts ieradīsies nedaudz ātrāk nekā tas paredzēts mūsu programmā. Viņš būs šeit jau 15.40. Pēc desmit minūtēm. Viņš vēlas sākt šīs sarunas jau agrāk, un tas, protams, arī mums ir tikai un vienīgi labi. c'est qu'il faut juste qu'il détruit le Donc ça, c'est... So he will be here in uh, ten... Tātad viņš būs šeit pēc desmit minūtēm. Pavisam, pavisam īsts pārtraukums. Bet pēc desmit minūtēm viņš būs klāt.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 Pie mums ieradies Ferhofstāta kungs, un pēc diskusijas, pēc viņa uzstāšanās būs iespēja uzdot jautājumus. Vārds jums, Ferhofstāta kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Pirmkārt, vēlējos pateikties jums par uh, uzaicinājumu. Un gribētu pateikties Nodarbinātības komitejas priekšsēdētājai un arī locekļiem par jūsu ieguldījumu pēdējo mēnešu nedēļu darbā pie um, rezolūcijas, ko mēs sagatavojām parlamentā, ko parlaments arī pieņēma, un paldies arī par jūsu ieguldījumu, strādājot pie jautājumiem par pilsoņu tiesībām, ko mēs apspriežam pašlaik. Ja ļausiet, tad uh, sākšu ar īsu ievadu. Un tajā gribu pievērsties četrām tēmām visu pirms paskaidrot, kā mēs pašlaik Eiropas parlaments esam iesaistīti pašlaik notiekošajās sarunās. Otrkārt, pastāstīt, cik tālu esam tikuši sarunās. Šī daļa gan būs pavisam īsa manā komentārā. Un tad ā, pastāstīšu par to, kā strādāt tālāk tuvākajās nedēļās pastāstīšu, ko mēs apspriežam šonedēļ pašreizējā sarunu raundā un to, kādi, kāda būs Eiropas parlamenta loma nākamajās nedēļās. Organizējot uh, šīs sarunas, jūs zināt, ka mēs, līdzīgi tāpat kā padome, gan parlaments, gan padome ir jā, uh, uh, deleģējusi komisija, konkrētāk Mišelam Barnie, vest sarunas Eiropas Savienības vārdā. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības padome ir um, izveidojusi atsevišķas grupas. Tad viņi izveidojuši darba grupu, mēs esam izveidojuši vadības komiteju. Parasti jau ir otrādāk. Uh, mēs strādājam un viņi vada. Pašlaik tāda interesanta notikuma attīstība. Un eh, šī eh, Brexit darba grupa padomē eh, to veido 27 dalību valstu pārstāvi, kamēr Brexit vadības grupa parlamentā strādā priekšsēdētāja konferences vadībā. Un šai Brexit vadības grupai grupā tajā ir iekļauti darba grupu locekļi, kuri atbalstīja pirmo rezolūciju par Brexitu, kas tika apstiprināta pirms vasaras pārtraukuma plenārsesijā. Tā tas funkcionē. Brexitas vadības grupa tiekas vairāk vai mazāk katru nedēļu. Tā ir nepārtraukts kontakts ar Mišelu Barnie, Un oh, Mišels Barnie, protams, katru nedēļu sniedz pārskatu par to, kāds ir sarunu status, kādā būs Eiropas Savienības nostāja. Nākamdē, nākamreiz mēs tiekamies nākam pirmdien kopā ar Brexit vadības grupu, un tajā mēs runāsim par sarunu rezultātu. Kā zināt, tad Sarunas notiek četru nedēļu ciklā. Pirmajā nedēļā abas puses sagatavoja pozīcijas, otrajā nedēļā viņi apmainās ar pozīcijām, trešajā nedēļā, un pašlaik ir šī trešā nedēļa, notiek pašas sarunas, tas arī notiek tagad, un ceturtā nedēļa ir debriefings. Viņas nodot tālāk informāciju Lielbritānijā, un Barņēkungs sniedz informāciju Brexit darba grupai un Brexit vadības grupai Eiropas parlamentā. Oficiāli mēs tagad esam trešajā sarunu nedēļā. Pirmās sarunas notika 19. Eh, jūnijā, otrs eh, rauns bija 20. jūlijā sākās, trešais rauns, kā zināt, sākās pirmdien šonedēļ. Nu, un pirmais sarunu rauns bija veltīts tam, lai formāli uzsāktu sarunas. Otrais rauns, kas sākās 20. jūlijā, Tad notika pozīciju prezentēšana, abas puses prezentēja savas nostājas, un trešais rauns, kas sākās pirmdien, eh, ir nosaukts par precizēšanas izskaidrošanas raundu. Un es ceru, ka kaut kādā brīdī mēs nonāksim pie pašām sarunām, pie īstās lietas. Um, Tad pirmajā, otrajā un trešajā raundā, kas sakās šonadēļ, ir trīs darba grupas. Viena strādā pie pilsoņtiesībām. Un zināt, ka parlamentam tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs gribam pēc iespējas ātrāk, uh, lai tiktu atrisināta šī neskaidrība, kas radās pēc Brexit balsojuma, lai tiktu izbēgta šī neskaidrība pilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo Lielbritānijā un Lielbritānijas pilsoņiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Otra grupa strādā pie finanšu vienošanās. Tajā zināt, ka Eiropas Savienība ir prezentējusi ļoti detalizētu dokumentu par to, kādai vajadzētu izskatīties finanšu vienošanai. Un ir arī trešā darba grupa, kas strādā pie citiem atdalīšanās jautājumiem. Tajā vai ir vesels saraksts ar specifiskākiem jautājumiem, kas jāatrisina pirms izstāšanās, kas, par, pirms, kas paredzēta 2019. gadā. Viens no zināmākajiem jautājumiem ir par uh, eratomu, par kodoli jautājumiem, kodoli drošību. Bet uh, tad kopumā varam runāt par septiņiem jautājumiem, ko uh, risina trešā darba grupa un tika pieņems lēmums neveidot darba grupu, bet notiek tieši dialogs starp eh, sarunu vešanas vietnieku no Eiropas puses, eh, Alī Robins kungs, viņš vada administrāciju, kas atbilst, atbildīga par eh, Brexit Lielbritānijā, un tas ir jautājums par robežas, par robežu starp īriju un Ziemeļīriju. Tā tad ir četras jā, atsevišķas grupas, trīs oficiālas darba grupas pie pilsoņu tiesībām, finanšu vienošanās un citiem atdalīšanās jautājumiem, un arī vēl specifiskāks tieši dialogs starp diviem sarunu vešanas sarunvedēju vietniekiem. Viņi runā par robežu starp īrijas republiku un Ziemeļīriju. Tik daudz par to, kāda, kāds ir sarunu formāts, kā tas ir ticis organizēts. Un gribēju atgādināt, ka tagad notiek trešais sarunu rauns, ceturtais sarunu rauns ir paredzēts līdz septembra beigām, un tad būs arī jauns rauns oktobrī. Un tad par pašu sarunu saturu līdz šim kas ir mans otrais uzstāšanās punkts. Mēs esam atvēr, atvēruši durvis, nezinu, vai tas tā labi izskan angļu valodā un citās valodās, bet Nīderlandē mums ir tāds teiciens. Tas nozīmē, ka progress kopumā ir lēns. Tas ir saistīts ar to, ka no abām pusēm mums ir vajadzīgi pozīciju dokumenti, par katru jautājumu, pirms mēs vispār varam sākt sarunas. Ja viena puse iesniedz pozīcijas datu, da, dokumentu un otra puse nereaģē, tad ir grūti sākt sarunas. Bet no otras puses, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka abas sarunvedējas puses saprot, ka nekāda darījuma rezultāts, ka rez, rezultāts būtu tāds, ka nav darījuma, tas nav iespējams, te nekādu iespēju vairs tālāk nav. Un tagad Lielbritānijā tiek runāts, ka nekāds darījums ir labāk nekā kaut kāds darījums. Um, nu, ir skaidrs, ka tā tas nevarēs būt. Un otrs izmaiņas kopš sarunu sākuma ir saistītas ar to, ka tagad apvienotās karalists puse labāk saprot to, ka ir nepieciešama pārejas pasākumi. Tā ir bijusi Eiropas parlamenta nostāja jau no pašas pirmās dienas, to varat lasīt arī parlamenta rezolūcijā, jo no pašas pirmās dienas mūsu viedoklis bija tāds, ka ir neiespējami 14-15 mēnešos vienoties par izstāšanās uh, vienošanos Tas nozīmē, kur runāts par pilsoņu tiesībām, par finanšu pasākumiem, par īrijas robežu un citiem jautājumiem. Un tajā pašā laikā detalizēti vienoties par nākotnes attiecībām. Detalizēti izrunāt visu par nākotnes attiecībām. To paveikt 14 mēnešos, mūsuprāt, jau no pirmās dienas, mūsuprāt, tas bija neiespējams. Un tieši tādēļ arī rezolūcija, ko jūs pieņēmāt, tajā ir iekļauts a, punkts par iespējamu pārejas periodu, kas, protams, būs ierobežots laika ziņā. Mēs runājām par a, trīs gadu periodu, atcerēsieties. Un tagad, manuprāt, aizvien vairāk tiek atzīts, ka būs vajadzīgs šāds pārejas periods. kāds būs šī pārējais perioda saturs, par to vēl jārunā. Jo vairāk laika mēs zaudēsim tuvākajos mēnešos, jo skaidrāk kļūs tas, ka pārējais periods var būt tikai pastā, pašreizējās situācijas pagarinājums. Jo nevarat iedomāties, ka pāris nākamo nedēļu vai mēnešu laikā tiks izveidota jauna sistēma. Katrā gadījumā, jebkāds darījums ir labāks nekā darījuma trūkums, un otrkārt mums būs vajadzīgs pārējais periods, un šajā pārējais periodā mums būs vajadzīgs laiks, lai vienotos par nākotnes partnerības starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Šī doma kļūst aizvien pieņemamāka visiem kā noteikti pamanījāt, tad apvienotā karaliste pēdējās divās nedēļās ir uh, publiskojas vairākus dokumentus, daži no tiem ir uh, pozīcijas dokumenti, dažus mēs saucam par partnerības dokumentiem, un četri no šiem septiņiem dokumentiem galvenokārt runā par uh, nākotnes attiecībām starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību. Es neesmu šeit ieradies, lai komentētu uh, šos dokumentus, kādēļ nē, jo mūsuprāt mums ir nepieciešams panākt pienākumu progresu pie izstāšanās līguma pirms tad mēs varam sākt kādas diskusijas par nākotnes attiecībām. Un nedomāju, ka šajā brīdī mēs esam panākuši uh, nepieciešamo progresu, uh, strādājot pie izstāšanās līguma. Esam vienojušies par trīs galvenajiem elementiem izstāšanās līgumā, lai varētu sākt padziļinātu diskusiju par nākotnes attiecībām. Tas nozīmē, ka mums ir jānoslēdz uh, darbs pie izstāšanās uh, vienošanās, un mēs kā parlaments esam norādījuši, ka nepienācīgs progress ir um, tas uh, katalizators, kas ļaus izlemt, kad varam sākt uh, diskusijas par nākotnes attiecībām. Bet noteikti pamanījāt, ka šajos dažādajos dokumentos, ko apvienotā karalīste ir sagatavojusi par nākotnes attiecībām, tie sākas ar um, ideju, ka ka Eiropas Savienības tiesā nebūs nekādas uzraudzības, ka pilnībā viņi a, a, paņems atpakaļ tirsniecības kompetenci, un ka arī apvienotā karalista vairs neturpinās nekādus maksājumus Eiropas Savienības budžetā. Un tad arī vēl komentārs par pilsoņtiesībām. Zinu, ka jūsu komiteja ir pilnībā iesaistījusies šajā diskusijā. Un te es varētu atgriezties pie šiem trīs galvenajiem jautājumiem, par ko parasti runājat darbinieku nosūtīšana un sociālo, sociālās apdrošināšanas sistēmas savietošana un darbinieku mobilitāti. Manuprāt, tie arī ir trīs galvenie jautājumi runājot par pilsoņtiesībām. Bet no sākuma sniegšu vispārēju pārskatu Abas puses ir sagatavojušas tabulu. Šī tabula ir publiski pieejama vai publicēta gan apvienotās karalistas valdības mājaslapā, gan Eiropas Savienības oficiālajā vietnē. Un tajā ir salīdzinātas abu pušu nostājas. Ar zaļu ir iezīmēti jautājumi, kur abas puses piekrīt, ar sarkanu, kur ir pretrunas, un dzeltenā krāsā ir jautājumi, kur nepieciešami tālāki precizējumi. Viedokļa atšķirība pastāv dažādos jautājumos. Visā šī diskusija par ģimeņu apvienošanos pēc uh, izstāšanās papildu administratīvais sloks un papildu administratīvās procedūras, uh, sociālo iemaksu atzīšanas problēmas, Un tad atkal griežos pie tā, ka trūkst skaidrības par a, darbiniekiem, kas strādā pierobežā. Un tālākie jautājumi, kas saistīti ar balsošanas tiesībām, profesionālajām kvalifikācijām un citām ekonomiskajām tiesībām. Tad pēdējie šie jautājumi - balsošanas tiesības, profesionālās kvalifikācijas un citas tiesības, tās ir iezīmētas dzeltenā krāsā. Un tā tad par tām par šiem jautājumiem vajadzēs tālāk vēl diskutēt. Mēs, kā parlaments, kopā ar priekšsādātāju konferenci a, vadības komitejā, mēs vēlamies a, a, aicināt abas puses noslēgt sadaļu par pilsoņu tiesībām. Jo mēs nevaram iedomāties, ka šodien 14, 15 mēneši uh, ka tajos turpinās šāda neskaidra situācija pilsoņiem. Es saņēmu simtiem vēstuļu, un, nu, jau, manuprāt, tas ir sasniedzis, pārsniedzis tūkstošu vēstuļu skaitu, vēstules no cilvēkiem, kas kontaktējās ar parlamentu, un kuri eh, nezina, kāds ir viņu stāvoklis, kāds ir viņu status. Viņi sniedz konkrētus piemērus par savu situāciju, kāda ir problēma, viņi jautā, ko viņiem darīt. Un te runa tikai par Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē, bet arī otrādi apvienotās karalistes pilsoņi, kas dzīvo kādā Eiropas Savienības dalību valstī. Un jāsaka, ka viss sliktākais piemērs to tī vēstule, ko izsūtīja apvienotās karalistes iekšlietu ministrija vairāk kā simt cilvēkiem, uh, Uh, kas patē, kurā bija teiks, ka viņiem ir jāpamat Lielbritānija. Vēlāk uh, viņi nāca klajā ar paziņojumu, ka tā bija kļūda, bet jūtam, ka ne tikai Lielbritānijā, bet arī uh, Eiropas Savienībā dažās dalību valstīs uh, ir, tāda, ir tādi mēģinājumi tad, traktēt apvienotās karalistas pilsoņus kā uh, Eiropas Savienību kā ārzemniekus un Eiropas Savienības pilsoņus apvienot karalistē kā ārzemniekus, jo, bet tas ir uh, pretlikumīgi, jo līdz pat izstāšanās datumam apvienotās karalistes pilsoņi ir Eiropas Savienības pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņiem apvienotajā karalistē ir jāsaņem tāda attieksme, kas atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Un Tātad redzat, ka aizvien vairāk parādās tādas administratīvas prakses, kas apgrūtinās Eiropas Savienības pilsoņu iespējas iegūt nepieciešamos dokumentus Lielbritānijā un otrādāk. Esmu saņēmis arī vēstules no Fenijas karalistas pilsoņiem, kas a, sūdzās par to, kas notiek kontinentā, man jāsaka. Un mums kā parlamentam mēs nevaram teikt, ka mēs aizstāvam tikai um, vienus pilsoņus, mēs aizstāvam visus pilsoņus. Vai nu tie ir Eiropas saimnības pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā, vai apvienojas karalistas pilsoņi, kas dzīvo kontinentā. Oh, um. Tā tad. Um, tas būtu arī mans trešais punkts, ko šonadēļ esam paredzējuši darīt. Šonadēļ sarunās ir paredzēts izskatīt trīs galvenos tematus Pirmais e, par e, iedzīvotāju tiesībām. Tas tiešām mērā attiec uz jūsu komitejas darbu. Mēs runāsim par sociālās drošības koordinēšanu. Un par e, tiesībām, par iedzīvotāju tiesībām, kurā brīdī beigsies patreizējās tiesību normas un kas notiks pēc tam cik ilgi un kā uh, iedzīvotāji varēs turpināt izmantot uh, iepriekšējās uh, tiesības. Nākamais. Lielbritānijas iesniegtajā dokumentā tas neparādījās, tātad kas vispār notiks ar robežām, ar uz robežām strādājošajiem. Uh, Un eh, trešais eh, starp, eh, - starpstarpējā kvalifikācija atzīšana. Un kā tas notiks nākotnē? Otrs lielais jautājums šajā nedēļā izskatāmais ir, kas notiks ar finanšu aspektiem. Mēs sagaidītu, ka apvienotā karaliste no savas puses viņi kaut kādā veidā atbildēs uz Barņē kunga nopublicēto dokumentu par finanšu attiecībām un kāds būs šo finanšu jautājumu risināšanas juridiskais pamats. Un apvienotajai karalistē pilnīgi noteikti ir jādod tāda vai cita atbilde. Jo apvienoto karalisti saista veselu virkni juridisku saistību, un tās Lielbritānija uzliek finansiālas dabas pienākumus, un Lielbritānijai tas būs jāizpilda. Nākamais par īriju. Jo apvienotajai karalistē būs eh, jāatrisina jautājums par sauzemes robežu starp eh, Ziemeļīriju un Īrijas republiku, un apvienotā karaliste ir nopublicējusi ļoti apjomīgu dokumentu par to, uh, kā viņi vēlas risināt nākotnē šīs sauzemes robežas jautājumu un kā viņuprāt vajadzētu notikt sadarbībai starp uh, Ziemeļīriju un Īrijas republiku. Bet uh, Eiropas Savienība arī jau tradicionāli ir iesaistījusies eh, veselā virknē jautājumu risināšanu šajā sakarā Ziemeļīrijām. Tātad ar šiem jautājumiem, kā jau teicu, šodien strādāsim. Iedzīvotāju tiesības, finanšu jautājumu un īrija. Tie ir šonadēļ risināmie jautājumi. Un tagad nedaudz par to, kur parlamentam būs lielākais ieguldījums. Tā tad Brexit sarunu uzraudzības grupa un arī priekšsēdētāju konferencē nākamajā nedēļā mēs vienosimies, kad parlamentā un kad konkrēti plenārsēdē tiks izskatīts eh, rezolūcijas priekšlikums par iedzīvotāju tiesībām un domāju, ka šobrīd ir īstais brīdis eh, parlamentam balstoties uz tā pirmo rezolūciju vajadzētu vienoties par to, ko parlaments var pieņemt un ko galīgi nevar pieņemt, balstoties uz to priekšlikumu, ko apvienotā karalists šobrīd ir sagatavojusi. Kā jūs ziniet, apvienotās karalists priekšlikums, viņi to sauc par status quo, ka būs atrunāts Eiropas dalību, Eiropas Savienības dalību valstu eh, dalību valstu iedzīvotāju status, un ikviena konkrētā un atsevišķā situācija tiks izskatīta Viņa apgalvo, ka šī procedūra būs ļoti vienkārša un bez aizķeršanās, bet e, Eiropas Savienības nostāja un, protams, Eiropas parlamenta nostāja ir tāda, kāpēc neturpināt jau ar iedibinātajām tra tradīcijām, proti apvienotās karalistas pilsoņi, kas dzīvo eh, citās dalību valstīs, jau ir sakārtotas Un tas pats attiecās arī uz Eiropas Savienības dalību valstu iedzīvotājiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Kāpēc ir nepieciešams vēl kaut ko mainīt vai bīdīt Eiro, apvienotās karalistes eh, migrācijas sistēmā? Un eh, tā kā uz Eiropas Savienības iedzīvotājiem attiecas Eiropas eh, kopienu tiesas nolēmumi, un ja tāda būs, tad. Um, Tas arī ir jāsaprot apvienotajai karalistē. Protams, neviens jau neapšauba apvienotās karalistes tiesu sistēmas eh, kompetenci. Un tomēr, kur notiks strīdus izskatīšana, tas nav atrisināts jautājums. Es vēlētos, lai šis jautājums tiktu izskatīts eh, oktobra trešajā plenārsēdē, proti 1. oktobra plenārsēde Tas būs 1. oktobra plenārsēdē 3. oktobrī, un eh, parlaments pēc eh, tik daudzām sarunu vešanas nedēļām mums ir jāvienojas par to, kas tad parlamentam būtu pieņemams un kas nē. Ir labāk, ka mēs to pasakam tagad un nevis eh, sarunu noslēguma posmā 19. gadā. Es domāju, ka mums parlamentam ir skaidri jāpasaka, cik tālu mēs varam iziet uz kompromisiem un cik vairs nē. Un vienmēr jāatceras, ka mūsu galvenais mērķis ir iestāties par iedzīvotājiem. Manuprāt, demokrātijas mērķis un īpaši eiropeiskās demokrātijas mērķis ir nepazemināt iedzīvotāju aizsardzības tiesības. Mums ir jāiestājas par jau patreizējā līmeņa tiesību ziņā saglabāšanu, un šeit es nerunāju tikai par ES pilsoņu tiesībām, bet arī par apvienotās karalistas iedzīvotāju tiesībām, kuri dzīvo Eiropas kontinentā. Mums uh, ir jāatceras un jāuzskata šis par sarunu vešanas pamatu postulātu. Es eh, tiešām uzskatu, ka rezolūcijā noteikti vajadzētu ierakstīt un vajadzētu izskatīt eh, arī Ziemeļīrijas jautājumu, kas notiks ar šo robežu starp Ziemeļīriju un Īrijas republiku, jo es domāju, ka eh, parlamentam ir jādod sava atbildu uz apvienotās karalistes dokumentu, kā viņi redz šīs robežas uzraudzību eh, nākotnē. Bet mēs savā rezolūcijā esam skaidri pateikuši, ka mums šādas e, striktās robežas izveida nepatīk, un e, mēs nevēlamies arī, ka šī robeža būtu ārkārtīgi strikti uzraudzīta. Es domāju, ka tam jāparādās mūsu rezolūcijā. Un visbeidzot, tas e, varētu būt sava veida instruments, kā pateikt, ko mēs sagaidām no šo sarunu progresa. Un, ja sarunas uz priekšu virzīsies ārkārtīgi lēni, kā tas ir šobrīd, tad um, oktobrī pateikt, ka ir panākts daudz sarunu uz priekšu virzībā, būs grūti. Bet um, Iestājoties par iedzīvotāju tiesībām, tas ir būtiski, robežas jautājums ļoti būtiski, un vispār par sarunu uz priekšu virzības tempu. Es domāju, ka parlamentam oktobrī būtu īstais brīdis e, dot savu pirmo uzmetumu, pirmo izvērtējumu šīm sarunām. Un e, es tiešām ceru, es pats personīgi ceru, ka patreizējās eh, grupas, kuras strādā Brexit uzraudzības padomē, varēs vienoties par šo rezolūciju, lai grupas, kuras eh, turpmāk varētu strādāt šajā Brexit sarunu uzraudzības eh, grupā, būtu vairāk. Tas varbūt nebija tik īs, un tomēr tas nav arī ļoti garš un pārmērīgs skatījums un iepazīstināšana ar to, kur tad šobrīd ir Brexit sarunas. Un esmu pārliecināts, ka um, mēs turpmāk vēl tiksimies un reiz vien priekšsēdētāji paldies. Paldies par šiem ievadvārdiem. Nu īsi tie nebija. Bet ļoti augstu novērtējam to, ka jūs tik niansēti mūs iepazīstinājāt. Uh, Un eh, tiem kolēģiem telpā, kuri nav tik cieši un detalizēti sekojuši līdz sarunām, tad šī bija lieliska iespēja gūt padziļinātu ieskatu, kas tad īsti notiek. Un jums būs arī iespēja uzdot jautājumus. Bet eh, tagad došu vārdu vispirms eh, šās komitejas koordinatoriem, un pēc tam visiem pārējiem deputātiem, kur vēlēs uzdot jautājumus, būs arī tāda iespēja. Tātad pirmais Tomas Mams un Klūnas kundze. Un eh, tiem, kuri vēlas eh, uzdot jautājumu, šobrīd ir tāda iespēja pierakstīties eh, sarakstā un eh, Ferhofstad kungam nav iespējams palikt šeit līdz vakaram, bet eh, cerams, ka jums, Ferhofstad kungs, būs iespēja atbildēt uz visiem izskanējušajiem jautājumiem. Tātad dodu EPP grupas vārdā. Mm, EPP grupas vārdā dodu uh, vārdu jautājumu uzdevējam. Uh, šī prezentācija Paldies par to. Es nezinu, vai mēs eh, varam runāt par progresu un uzlabojumiem iedzīvotāju tiesībās. Mans konkrētais jautājums, kā tiks eh, nodrošinātas Eiropas eh, iedzīvotāju jau panāktās un izpildītās tiesības apvienotajā karalistē? Ko jūs darīsiet? lai šie cilvēki joprojām viņiem būtu pieejama izglītība un veselības aprūpe. Vai jau šobrīd ir zināms, kā tas būs, e, proti, vai šīs tiesības šobrīd e, pēc jūs saskaņā ar jūs teikto ir iekrāsotas zaļā, dzeltenā vai sarkanā krāsā? Tas mans jautājums. Paldies! Un tagad dod vārdu SNT gru, grupas vārdā Goltjēras kungs. Lūdzu! Paldies, prieksēdētājs kundze. Un eh, vēlētos pateikties arī par Hofstāta kungam. Ļoti vērtīgi ievadvārdu un paldies, ka piedalāties mūsu komitejas sēdē. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi koordinēt mūsu rīcību šo jautājumu sakārtošanā, jo patiesībā mēs esam nostājušies uz karsta, uz karatakas. Ka Atcerēsimies, ka Lielbritānijas valdība pēc jūnijā notikušajām vēlēšanām ir kļuvusi vājāka, tieši pretēji kā tika saga sagaidīts, un tagad eh, runājot par eh, iekšējo tirgu, mums eh, galvenais uzsvars tiešām ir jāliek uz Eiropas Savienības pilsoņu tiesību turpmāku nodrošināšanu karalistē. Un lūdzu, uh, runājot par uh, iedzīvotājiem, par pilsoņiem, neaizmirstiet arī apvienotās karalistas pilsoņus uh, uz Eiropas kontinentālās zemes. Kā notiks eh, viņu pieeja arī turpmāk iekšējam tirgum, bet uh, mani priecēja tas, ka parlamenta pārstāvjiem ir parādījies jautājums, vai būtu jāpamaina strādājošo tiesības un iedzīvotāju tiesības. Mums ir jābūt godīgiem, ko tad mēs īsti vēlamies panākt. Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ir iestājušies par pareizo nostāju, un to mums arī vajadzētu uzsvērt. Šī stratēģija kuram, kurai pretim eh, Lielbritānijas valdība ir likusi savu. Šai stratēģijai ir jābūt eh, pilnīgi skaidrai. Mums ir jābūt skaidram, ko mēs vēlamies panākt eh, iedzīvotāju tiesību jomā, sociālajā ziņā. Mēs vēlamies godīgu un viedu Brexitu, viedu tādā ziņā, ka ir jāatrunā gan ekonomiskie aspekti, gan citi pati, jo abām pusēm no Brexita būtu jāiegūst. Bet mums ir jāiestājas arī par godīgu Brexitu, un godīgs Brexits, manuprāt, nozīmē iedzīvotāju tiesību ievērošanu. Kādā veidā mēs varētu garantēt to, ka sociālās tiesības tādā līmenī, kādā tās ir atrunāts un ievērots šobrīd, tiks ievērots arī nākotnē. Protams, mēs nevaram neņemt vērā to, ka saruna gaita jau rādīs, kāds būs galīgais rezultāts, bet e, sociālās drošības jautājumu un sociālo jautājumu atrunāšanai mums ir jāiestājas par godīgu Brexitu. Apmēram 5 miljoni iedzīvotāju nākotne apvienotajā karalistē šobrīd ir likt uz spēles. Neviens nezin, kas notiks ar viņu sociālajām garantijām. Un, manuprāt, apvienotās karalistes stratēģija ir kļūdaina, jo jau šobrīd mēs redzam, ka ārvalstnieki sāk aizplūst no apvienotās karalistes. Un es vēlētos redzēt tādu skaidrību, kurš būs gala datums, jo apvienotās karalistas varas iestādes vēlas, eh, lai šīs eh, tiesības eh, jaunie noteikumi, ja tādi būs, attiektos uz iedzīvotājiem brīdī, kad tie ir saņēmuši vēstuli. Pretējā gadījumā mēs runājam par diviem gadiem, kurā cilvēkiem nav skaidrs, kas ar viņiem notiks. Un visbeidzot trīs secinājumi. Pirmais, mums ir jāsaglabā apvienot, mums ir jāsaglabā Eiropas kopienu tiesas nolēmumu um, precedenta tiesības. Tātad uh, apvienotajā karalistē darbojas precedenta tiesības, bet mums uh, ir jāiestājas kā uh, pārsvarā un pārsvaru ņemtu Eiropas kopienu tiesas nolēmumi. Nākamais, ja mums neizdos, ja mēs runājam par trīs vai pieciem gadiem, kas ir nepieciešami, lai iegūtu tādas pašas tiesības, kādas strādājošajiem un dzīvojošiem ir šobrīd, es nezinu, vai tas ir adekvāti. Jo pretējā gadījumā mēs par šīm tiesībām tomēr neiestājamies. Priekšsādātāji, paldies! Tagad eh, dodu vārdu Makintājas kundze no ECR grupas lūdzu. Paldies! Un eh, paldies eh, Gijam Ferhofstāda kungam par ļoti detalizētajiem ievadvārdiem. Un jūs pozitīvi raugaties uz šīm sarunām, un tas priecē. Tomēr daudzi komentētāji apgalvo, ka Brexita būtiskākās sekas būtu uh, tas, ka, eh, ka strādājošo tiesības eh, apvienotajā karalistē samazināsies. Es eh, uzskatu, ka apvienotajā karalistē ir augstākas strādājošo aizsardzības normas un veselības normas nekā vidēji Eiropas Savienībā. Un jūs droši vien piekritīsiet, ka e, apvienotās karalistes vēlme īstenot arī turpmāk godīgus strādājošiem noteikumus turpināsies. Tā tad, piemēram, par, e, par vienlīdzību apvienotajā karalistē jau 14. gada decembrī tika ieviests eh, dalītā bērnu kopšanas atvaļinājuma modelis, un Eiropas Savienībā tas vēl nedarbojas. Apvienotajā karalistē sieviešu strādājošo procents ir augstāks nekā Eiropas Savienībā vidēji - 71 AK un 64 ES. un 60% 20. Eh, gadā ir paredzēts minimālās algas apjoms eh, attiecībā pret vidējo algu. Un šādu jomu ir daudz. Vēl vēlējos pieminēt, ka apvienotā karaliste ir viena no visaugstāk novērtētajām dalību valstīm veselības aprūpas jomā. Es, eh, mēs esam ļoti ar um, tātad profesionālās veselības apjūb, aprūpas jomā mēs esam vienā no pirmajām rindām. Un uh, ir ļoti maz aptaujās parādījies tas, ka eh, strādājošie uzskata savu darbu vietu par riskantu. Tātad apvienotā karaliste jau ir ļoti daudz sasniegusi sociālajā jomā, daudz vairāk nekā vidēji ES, un es eh, nedomāju, ka Brexitu apvienotajā karalistē kāds izmantos, lai pazeminātu strādājošo tiesības un viņu aizsardzību. Paldies, saka prieksēdētāji, un tagad dod vārdu Šambona kungam lūdzu lūdzu. Merci, madame la prezidente. Priekšsēdētāji, paldies. Paldies, Gī, par šo ļoti ilustrējošo uzstāšanos. No Aldi grupas puses man, protams, nav īpaši daudz ko piemetināt, jo lielākoties visam piekrītu. Uh, par to, cik šī problēma ir globāla, tīpaši attiecībā uz Lielbritānijas tiesību aktiem, attiecībā uz darbu ņēmējiem. Tā ir vesela nu, vēstures grāmata jau šajā gadījumā, bet šeit parlamentā. Aldes kontekstā esam sagatavojuši arī dažādus dokumentus, sagatavojuši esam Emplu darba grupā par Brexit dokumentus un grupās un parlamentā. Un nedrīkstam aizmirst, ka tagad, kad ir pagājis gads, joprojām nav vēl, neesam panākuši pilnīgi neko. Faktiski nonākam pie tādas šandāžas spēlītes. Mm, viens otrs te eh, domā, ka šī šķīstītava var ilgt mūžīgi. Un nu, mums ir jāizvērās no tā, ka šī šantāža pēc tam tiek pārlikt uz pilsoņu mugurām. Un tāpēc mēs, es domāju, mēs visi pieprasām no sarunvedēju komandas būt pilnīgi striktiem, nepakļauties šantāžai, nebaidīties. Un es pat gribētu teikt vēl, vēl vairāk. Es būtu, manuprāt, būtu pilnīgi neprātīgi, nesaprātīgi sagatavot kaut kādu B vai C plānu attiecībā uz tādām lietām kā cilvēku dzīves kvalitāte vai, cilv vai cilvēku tiesībām, pilsoņu tiesībām, nē. Mēs nevaram tikai mūžīgi pagarināt arī šo šantāžu status quo spēlīti. Uh, Tas bija viens, ko gribēju teikt. Tālāk konkrētās prasības attiecībā uz sociālo jomu un darba mm, tirgu jau te tika izklāstītas, gan to teica Kazaskungs, gan Guķereskungs un tā tālāk. Vienkārši gribu izmantot šo iespēju, lai to vēlreiz uzsvērtu, jo es domāju, ka galvenokārt mums jādomā arī par šiem fondiem, kas ir tik svarīgi Eiropai. Uh, kas arī sociālā jomā palīdz diezgan daudz, nu, tā es runāju par Erasmus programmu, LIFE un tā tālāk. Nu, šos, šos fondu darbības turpināšanās ir jāaizsargā. Jo ir taču tādi cilvēki, kas jau ir uzsākoši eh, šo fondu saņemšanu, paļaujas tiem īsteno projektus, bet nedrīkstam viņus apturēt. Nu, un vēl viena lieta, ko gribēju pieminēt - sekas sekas, kas būs šim vēsturiskajam satricinājumam šeit Eiropā. Nu, daudz te izsakās par to visu, bet manuprāt, par to nav runāts pietiekami, jo nekas jau vēl nav noslēdzies, kā teikt, bet es vienkārši gribētu teikt, ko tas nozīmēs mm, tie, pašreizējiem tiesību aktiem. Tieši tas, ko tu, Gīt, teici. Kas notiks konkrēti ar mani, ar tevi? Tas ir briesmīgi. Un tā ir problēma, ar ko esam sastapušies. Mums te nav jādomā par kaut kādām robežām, nākotnēm un tā tālāk. Un, bet par tieši konkrētu cilvēku tiesībām mums ir ļoti strikti jāiesaist. Mums jāaizstāv ir pilsoņi, nedrīkstam nemirkli vilcināties, jo citādi mēs zaudēsim demokrātijas pašus pamatus šeit Eiropā. Un visbeidzot, manuprāt, Eiropā ir jābūt kādam plašam mūzikas instrumentam, kur mēs visi lepojamies ar to, kas esam, un, kas, un tas viss nāk par labu pilsoņiem. Tas ir skaidrs idejas par Eiropas projektu, un tāpēc tīri personīgi es Man, man nepatīk, ka mēs tagad sākam te dažādi interpretēt, ko nozīmē Eiropas pilsonis, kas ir šī sociālā joma, pil, Eiropas pilsonība un tā tālāk. Nu, protams, ka pilsoņi piedara konkrētai dalību valstī. Tas nes līdz pienākums un priekšrocības, bet vienlaikus, eh, nu, ir kaut kādi pienākumi jāsklabā arī dalību valstīm. Un tieši šīm, eh, tieši dalību valsts mums ir jāaizsargā, šie pilsoņi dalību valstīs. Mums jābūt solidāriem, devīgiem, bet vienlaikus Mums ir jāpanāk arī pilnīgas garantijas attiecībā uz trīs tiesību aktiem, kas attiecas uz uh, iedzīvotājiem, ko šī, šis Brexit skars vistiešāk. Paldies! Tālāk došu vārdu Mārtiņai Andersonai no GOE NGL grupas. Liels paldies! Liels paldies, Gija! par šo prezentāciju esmu pārliecināts, ka to noteikti es jau dzirdējis arī Terēzes Mejas izteikums no Japānas par to, ka labāk nekāds darījums nekā slikts darījums, un tur bija runa arī par muitas savienību un tā tālāk. Ja tā netikšot nodrošināt, tad viņi vispār dosies prom no sarunu gadu, jūs droši vien jau esat to visu dzirdējis vairāk kārt. Pirmām kārtām gribēju pievērsties īrijas jautājumam 16. augustā. Viņa izteicās par to, un viņa teica, kas bija visai satriecoši satriecoši no vienas puses. Viņa teica, ka tiks aizsargāts um, lielās piekdienas vienošanās teksts, nebūs šī striktā robeža un tā tālāk visās tās izpausmēs. Un tie pilsoņi, kas dzīvo, piemēram, Ziemeļīrijā, tādi kā es, piemēram, mums nav īrijas pases, man ir diplomātskā pasa, bet ka visi šie pilsoņi varēs turpināt izmantot ES tiesības, ES pilsoņu tiesības. Nu, es domāju, ka šai gadījumā mums ir jāpaskatās uz to, kas konkrēti tiek teikts, jo daudz kas no tā ir vienkārši e, blefs un tur nav nekāda satura. Ja paskatāmies uz to, kas pārējos komentāros un dokumentos tiek teikts, tad to pilnīgi skaidrs, ka mūsuprāt vismaz, ka te runājam par šīs sadalīšanas izmantošanu ļaunprātīgā ve veidā. Un ja mēs nepiekritīsim, lūk, šādai muitas savienībai, bet Eiropas savienībai nekāda šāda pienākuma nav, tātad ja mēs nepiekritīsim un dot viņiem piekļuvu šai savienībai, tad ko tad viņi darīs? Viņš šo lielās piekdienas līgumu paslaucīs zem e, gultas un aizmirsīs par to. Tā tas nedrīkst notikt. Es domāju, ka tas ir nepieļaujami. Citi saka, šie Brexit piekritēji ir e, pilnīgi murgu mākti, bet es domāju, ka viņi ļoti labi zina, ko dara. Es nedrīkstam sagraut šo lielās piekdienas nolīgumu, šo grūti izkaroto vienošanos. Un te ir jāietņem konkrēta nostāja un iedomājam par pilsoņu tiesībām, tad, tad ja padomāt, ka 1,8 miljonu dzīvo šeit Ziemeļ, Ziemeļīrijā, un tieši šīs vienošanās rezultātā viņi ir saņēmuši arī īrijas pasu, un ne visiem tomēr ir šī īrijas pasa. Ir, piemēram, arī tādi, kas nāk no citām valstīm, kā Vācijas vai cituriens, viņiem, protams, ir Vācijas pasa, bet viņi taču ir ēs pilsoņi, un tāpēc arī šiem īru pases turētājiem būtu jāsaņem līdzīgas tiesības šai ziemeļ teritorijā. Nu, bet tad tādā gadījumā mēs runājam par devīto pantu, par vienādu attieksmi, nevis puses par desmito pantu tiesībām uz vēlēšanām, uz balsošanu, vēlēšanām, bet arī virkni citiem jautājumiem. Un labā, lielās piekdienas vienošanās kontekstā, kas taču ir startautisks dokuments, ko apstiprināja ANO un tā tālāk, tad jāsaka, īrijas iedzīvotāji lielā mērā šeit ir atkarīgi no Eiropas Savienības. Es ir jāpārliecinās, ka visas šīs vienošanās eh, tiek ievērots un netiek nodarīts pār nekādu veidu starptautiskiem dokumentiem un konvencijām. Tieši šāda dokuments ir arī šī vienošanās. Ir jāveido uz tā pamatu tā arī tālāk politiski procesi, un tas ļaus mums pārvarēt grūtības, ar ko sastopamies šobrīd. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāizsaka prasība Lielbritānijas valdībai striktā veidā. Tie avīzēs, protams, parādās kaut kāda veida arī politiska informācija un tā tālāk, bet pagaidām vēl nav pilnībā šī situācija izklāstīta, izstudēta, jo tā būs sarežģīta gan īrijai, gan īrijas valdībai, un to viņi ir arī pateikuši un es patiešām ceru, ka šī striktā nostāja tiks ievērota, pie tās pieturēsimies, un tai jāparādās arī sārunās attiecībā uz lielās piekdienas vienošanos. Tāpēc vēlreiz paldies par šo prezentāciju un par darbu, ko jūs esat paveicis šai jomā, un es tiešām, tiešām ceru, ka arī parlaments iestāsies par rezolūcijā teikto, tad, kad tas teica, ka lūk, viņi uzstās uz to, ka lielās piekdienas vienošanās ir jāizseno un jāpatur spēkā visās tā izpausmēs. Paldies tālāk Terijas Rankina un Zaļajiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies arī no manas puses. Liels paldies par šo ļoti sīko smalko izklāstu. Man joprojām liekas, ka tas, kas notiek, ir patiešām eh, nepareizi. Es izteikšos pavisam tā uh, godīgi. Un pat pēc visu šī pagājušā gada man liekas, ka te ir mil, balda milzīga nekārtība. Es saprotu, ka mēs vēlamies te tagad kaut ko te satīrīt, sakārtot, bet daudzi jautājumi tomēr vēl nebūtu nav neprecizēti, ne sakārtot. Es tiešām cerēju uz vairāk saturu, uz vairāk eh, tādam tēmu orientāciju šajās diskusijās, bet joprojām tiek, notiek orientēšanās tikai uz struktūru. Man patīk tas, ko jūs teicāt runāt par šo uh, jautājumu, ka jebkāda veida darījums tomēr labāk nekā nekāds darījums, bet es atklāt sakot nezinu, vai Brītu puse arī to saredz līdzīgā veidā. Un tāpēc mans jautājums ir tāds, ja mēs joprojām būsim šādā nesakārtotā situācijā joprojām, kas notiek eh, ar šo gatavošanās, jo vēl taču mm, šādai situācijai, kad šāds darījums vispār nevarēs tikt panākts. Uh, Nu, nezinu, un tāpēc eh, es, protams, labprāt gribētu būt vēl joprojām šajā parlamentā, kad Lielbritānija atkal iesniegs pieteikumu par iesniegšanos, piet, iestāšanos ES. Es uz to tiešām ceru, bet pirmais jautājums, ko gribēju pieminēt, ir Lukās. Jūs minējāt, ka saņemat daudz vēstules no Lielbritānijas pilsoņiem. Uh, arī no pilsoņiem, kas nav Lielbritānijas pilsoņi par viņu tiesībām un bažām un tā tālāk. Un nu, es domāju, ka viens, ko viņi ir pelnījuši, jebkurā gadījumā, vienalga kāda arī nebūs gal galā vienošanās, ir tas, ka viņu bažas tiek apsvērstas atšķirīgi no vispārējā, lai viņi nekļūst par tādu kā, eh, nu, tādu ķīlnieku visās aiz sarunās. Es saprotu, ka tas nav vienkārši. Tie ir cilvēki, kas dzīvojuši šai valstī, kas ir padarījuši šo valsti sev par mājām un tagad viņiem ir jāsadzīvo šo bardaku, ko esam radījuši. Un tad konkrētāk jautājumi no mans kolēģis Džīns Lamberts. Pirmais par pašnodarbinātajiem un par uzņēmumu īpašniekiem. pārējais periodos viņiem tiek piešķīta prioritāte, un tad, nu, gribu vaicāt, vai kaut kas tas ir tāds, kas tiks arī paredzēts šajā Brexit sarunu gaitā. Un otrs jautājums par nokomandētajiem darbiniekiem. Mēs šobrīd spriežam par eh, komandēto darbinieku direktīvas paplašināšanu, pagarināšanu, tur tiek runāts par pakalpojumu sniegšanas brīvību, bet, protams, lielā mērā skar arī iedzīvotāju un darba ņēmēju tiesības. Un tāpēc mans jautājums ir tāds, kādas diskusijas notiks šai jomā, ko te mēs varētu papildus uzzināt. Un tad pēdējais jautājums ir šāds. Bieži tiek teikts, ka. Uh, visu 27 valstu, val, dalībvalstu valdības stāv vienotas kā mūris, un nu, es gribu mazliet to varbūt apšaubīt, vai tiešām, nu, tas nav tikai tāda izrādīšanās, vai tiešām tās ir tik vienotas. Ko jūs saskatāt šajā gadījumā, un kādu jūs, kā jūs sardzat Eiropas parlamentu lomu šīs vienotības saglabāšanā, un ko mums kā deputātiem darīt lietas labā? Liels paldies! Tālāk došu vārdu Raimondam Finsī, kas pārstāv, pārstāv FDD grupu. Lūdzu, liels paldies! Labu pēcpusdienu arī jums, Verhofstāta kungs. Lielbritānija ir milzīgs tirniecības deficīts ar ES. Eiropas Savienībā ir vajadzīga mūsu tirgi miljoniem darba vietas Eiropas Savienībā iet uz zudumā. Tas ir atkarīgs no Lielbritānijas tirga. Britu ekonomika ir ļoti liela un plaša, lielāka nekā 20 ES dalībvalstu, mazāko dalībvalstu ekonomika kopumā. Kā jūs paskaidrosiet šiem kontinenta iedzīvotājiem, ka viņi darbus zaudē tāpēc, ka federālistu ideoloģija pārāk valda šai namā. Mums taču ir vajadzīgs atbalstīt, m, mm, nav taču jāatbalsta politisks eh, variants, projekts par katru cenu. Vai tad brīvas tirniecības darījums ar Lielbritāniju nebūtu arī ES ekonomikas interesēs un visu darbiņēmēju interesēs? Respektīvi, es gribētu jūs visus mudināt būt saprātīgiem un strādāt pilsoņu interešu labā, nevis tikai savu projektu un ideoloģiju vārdā. Vai jūs man arī piekristu, tā kā to teica viens no kolēģiem pirms tam, ka Lielbritānijas parlaments jau faktiski ir izstrādājis krietni labākus tiesību aktus par darba ņēmēju tiesībām un turpinās attiecīgi rīkoties arī tad, kad atstāsim mēs. Un attiecīgi atbilstīgi Broigla ES domnīcai ES akumulētie aktīvi uh, ir ārkārtīgi liela apjomā, un cik lielā mērā šī akumulētā bagātība, jūsuprāt, būtu tad jādod atpakaļ uh, Eiropas Savienībai no šīs uh, saistībā ar šo šķiršanos. Jūs sakat, lūk, labāk nekāda vienošanās, nekā slikta vienošanās, bet jūs labi zināt, ka jebkāda veida darījums, kas tiks nolikts es eh, parlamentu priekšā, tiks noraidīts, līdz ar to nebūs šāda darījuma, tas ir skaidrs, un tas nozīmē, ka mēs dosimies prom brīvi, neatkarīgi un laimīgi. Paldies! Thank you. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Dominikam Martēnam, kas pārstāv ENF grupu. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Paldies um, arī godātajam koordinatoram. Man bail, man ir bail. Tāpēc, ka es te dzirdu um, ļoti tādus īpatnējus vārdus sakot, ka lūk, Lielbritānijai tā būs katastrofa. Un tas lūk nākot no aptaujām un no analīzēm, bet tā kļūme. Ja viņi varētu tagad lūk atkārtot balsojumu, tad viņi balsotu citādāk. Un kas attiecas uz nodarbinātību un sociālo jomu, jūs vēlētos, un daudzi šeit vēlētos, lai mēs rīkotos tā, it kā nekas nebūtu noticis. It kā nekas nebūtu mainījies. Un ka mums pilnīgi noteikti jābūt ir vienlīdzīgai attieksmei tā, it kā ārpus Eiropas, ārpus Eiropas Savienības vispār nebūtu nekādas dzīves iespēja. It kā ārpus šīs Eiropas Savienības nebūtu nākotnes. Nu, bet godātie kolēģi, Atgādināšu tomēr, ka arī šīs planētas ir virkni citu valstu, desmitiem citu valstu, kur nu, krietni vairāk par 27, kas dzīvo laimīgi, kam ir nākotne, arī, lai arī tās nav daļas no ES, un pat ja tās nav daļas no Schengens telpas, un godātais koordinātori, nu, kaut vai Šveices piemērs, mūsu kaimiņu valsts, mājiņa valstiņa. Bet es atvainojos, viņai klājas visai labi. Un te nu gribu gribētu jums atgādināt, kolēģi, ko jūs teicāt. Jā, jā, jā, jūs, jūs 29. septembrī 2009. gadā teicat, un es jūs citēju, jūs teicāt Lisabonas līgums, it, it īpaši pamatiesību harta mm, kas tam nāk līdz, veido juridisku bā, bāzi saskaņā ar 50. pantu. Nu, jūs minējāt šo pantu. Tagad jums varbūt tas nepatīk. Tā tad spēcīga juridiska bāze, kas attiecīgi ļauj respektēt darba ņēmēju tiesības. Tas ir jūsu teksts, tāpat arī kolektīvās sarunvešanas tiesības un tā tālāk. Un nedrīkst notikt nekāds dempings arī tajā gadījumā, ja Līsabonas līgums netiek ratificēts. Nu, es te citēju jūsu vārdus. 2009. gada 29. septembrī jūs to teicāt. Nu, lūk, tad par kādu sociālu dempingu vispār te var būt runā, runa? Jūs 2009. gadā godātais koordinātāri, nu, faktiski jau bijāt ar tādu ļoti tālredzīgu skatu pasaulē. Bet tagad, pēc otrā īrijas balsojuma, te jūs atkal, atkal jūs citēju. Jūs teicāt, lūk, šodien ir lieliska diena Eiropai. Šodien ir pirmā diena Eiropas jaunajā nākotnē, efektīvas, demokrātiskas, spēcīgas Eiropas nākotnē ar šo jauno līgumu Eiropas Savienību tagad spēs vērsties pret virkni problēmu tādām kā finanšu krīze, mm, e, saprātīgā, efektīvā, saskaņotā veidā. Nu, 2009. 2008. gads un desmit gadi ir pagājuši, nepilni desmit gadi. Jūs tiešām eh, runājāt visai tālredzīgi un devāt faktiski atbildi. Ne? Es atvainojos, es gribu vienkārši jūs konfrontēt ar jūsu pašu teikto. Tas taču ir svarīgi noslēgumā. Nu, demokrātija ir vārds, ko jūs izmantojat nemitīgi. Bet tāpat laikā, pirms, nedaudz vairāk kā pirms gada, 17 miljonu un mazliet vairāk Lielbritānijas vēlētāji pateica nē. Nu, vai tad kaut kādā vienā brīdī šai zālē, šai sarunās, jūs varat vispār atcerēties, jūs atceraties par to, ka tā ir tautas brīvība, iedzīvotāju brīvība viņu pašu rokās? Viņi paši vēlas par sevi lemt godātais koordinātori. Un tāpēc es jūs aicinu vairāk nodarboties ar sarunu vidutāju jomu un nevis te ieņemt kaut kādas karojošas nostājas. Paldies, koordinātor kungs. You, uh, still... Paldies. Man ir vēl septiņi runātāji manā sarakstā, kas vēlas uzdot jautājumus Ferhofstad kungam. Un mēs noteikti viņiem dosim šo iespēju vēlāk. Es domāju, tagad gan ir īstais laiks, jūs varētu reaģēt uz uzdotajiem jautājumiem, sniegt precizējumus, pastāstīt mums vairāk. Un tad atgriezīsimies pie septiņiem atlikušajiem runātājiem. Tad esmu daudz laika būs palicis. Paldies priekšādājs, varbūt sākušu atbildēt uz pēdējām piezīmēm par šiem 17 miljoniem. Un, ja es tā pareizi saskaitīju, tad vēl ir 45 miljoni britu, kas dzīvo kaut kur daudz kur citur un kas vispār nav izteikušies. Nu, Matemātika, manuprāt, šeit ir visai skaidri, jūs vāršties pie skaidriem, tad tajā būtu precīzai. Ir 17 miljoni, kas teica, ka ir jāatstāj Lielbritānija, tad ir 45 miljoni, kas faktiski vēlējās palikt vai nedrīkstēja izteikties par šo jautājumu. Nu, jā, varam, protams, par to vēl spriest un tā tālāk, bet es respektēju, protams, šo lēmumu nenoliedzam. Lielbritānijas tautas lēmumu respektēju, tas arī ir jārespektē. Un mēs vienkārši vēlamies tagad piešķirt saturu šim balsojumam. Un tieši to cenšamies arī darīt šobrīd. Uh, you surprised me because. Finča kungs, jāsaka, ka jūs mani pārsteidzāt. Jūs, te, radu, jūs teiktais radīja iespēju, ka mēs jā, iztūmām Britus ārā. Tā nenotika, tie bija viņi, kas pieņēma lēmumu pamest Eiropas Savienību, tas bija viņu suverēns lēmums. Jā, jūs radat iespēju, ka jā, ka nesat ņēmuši vērā to un nesat ņem, neņemat vērā to un jūs neredzat. Ko pārējā Eiropa ir secinājusi ekonomiski, mēs viņus neizgrūdām no Eiropas Savienības, tas bija apvienotās karalistes suverēns lēmums. Vai tas bija pareizais lēmums vai nē, nav manā ziņā to izvērtēt tikai redzu, ko dara mārciņas, mārciņa, kā inflācija pieaug, un arī to, ka vairākām politiskajām partijām ir zināmas bažas par šī lēmuma ekonomiskajām sakām. Bet tā ir jūsu atbildība, nevis mūsu atbildība šeit Eiropas parlamentā. Un atbildot uz pirmiem diviem komentāriem no ETP un sociāldemokrātu koordinatoriem, īpašas paskungam. Problēma ar priekšlikumu par pilsoņu tiesībām no mūsu puses būtu ne tik daudz, ka šis status samazinātu uh, uh, tiesību apjomu. Apvienotās karalistas ierosinātais status gandrīz aptver visas uh, pašreiz pieejamās tiesības. Viens liels izņēmums ir par ģimeņu apvienošanās tiesībām. Te ir liela atšķirība starp to, kāds ir status quo un to, kas notiks par to, kādas būs tiesības pēc tam, kad tiks ieviests jaunais status. Galvenā problēma ir saistīta ar to, kā šis status ir iegūstams. Ir jāizdara pieprasījums, būs procedūra, būs jāveic arī maksājums, būs arī milzīgs administratīvais sloks, un tas radīsies, jo uh, Katram ģimenes loceklim to vajadzēs darīt atsevišķi. Jā, es pieprasu šo apmešanās statusu savai ģimenei. Nē, tas ir jāpieprasa jums pašam, sievai, bērniem, katram atsevišķi. Galvenā problēma ir ar saturu, ka tiek ierobežots pastāvošās tiesības uz ģimenes apvienošanos. Un otrkārt ir jāveic visa procedūra, kas tiek izveidota. Mēs esam opozīcijā un mēs, varam teikt, ka mēs zinām, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā. Mums kluži vienkārši vajadzētu garantēt un turpināt tiesības. Tā ir vēl cita piemēra nekā darīt pretējo, pateikt, ka jā, ir trīs miljoni cilvēku, kas dzīvo tur, Un tagad viņiem būs jāiesniedz jauns pieprasījums, viņi to nevarēs darīt katra ģimene kopā, katram individuālam, katram individiem to vajadzēs darīt. Un tā arī ir galvenā viedokļu atšķirība. Esmu runājis ar saviem apvienotās karalistas kolēģiem, un jā, taisnība, ka 80-90 no jau pašlaik pieejamajām tiesībām piedāvājums aptver, bet problēma ir tajā, ka ir jāpiesakās, lai tās saņemtu. Un gribu jums paskaidrot, kur ir galvenā problēma. Un es piekrītu sociāldemokrātu grupas koordinātora teiktajiem, ka uh, Eiropas tiesas judikatūra ir jārespektē un jāturpina ievērot. Kā jau teicu, mums nepatīk tas, ka katram tagad ar individuālu dokumentu palīdzību būs jāpierāda, vai viņi ir bijuši tur divus, trīs, piecus gadus, kamēr Pašlaik, saskaņā ar pastāvošiem tiesību aktiem, nekādu problēmu šajā ziņā nav. Makintāras kundze un arī Rike šeit runāja par plānu B. Es izdēju no šīs idejas, ka ir jānotiek sarunām, jāatrod risinājums. Un ir skaidrs, ka mēs būsim gatavi situācijai, ja tas nenotiks, vai ja um, sarunas mm, vedīs uz nekurieni. Bet, kā jau teicu, tā mana izaist pozīcija ir tāda, ka saskaņotā veidā mēs varam kopā nonākt pie vienošanās, bet ir pilnīgi taisnība. Uh, ka mēs nevaram uzsākt diskusijas jau par kaut kādiem B plāniem, un ne, bet vispirmām kārtām mums ir jāpanāk to, ka tiek gūts uh, gūts progress izstāšanās līguma kontekstā, tā kā tas paredzēts līgumā. Un līgumā, kā jūs labi zināt, tiek teikts, ka, lūk, tiek noslēgta vienošanās par izstāšanos, un tad tiek domāts par šīm saiknēm par nākamajām, tālākajām nākotnes attiecībām. Tātad kaut kāda ideja, protams, var rasties par to iespējams domāt un tā tālāk, par to, kāda šis jaun, būs šī jaunā partnera. Um, kāds būs šīs jaunās partnera. Makintāras kundzes, jūs jau zinat, ka parlaments jau ir ieņēmis šajā ziņā nostāju. Uh, Mēs esam vienīgā iestāde, kas ir noņēm, pieņēmusi nostāju, sakot, ka asociācijas nolīguma pants būtu tas pa labākais pamats tālākām nākotnes attiecībām. Kāpēc? Tāpēc, ka asociācijas nolīgums ir ne tikai nolīgums par tirdzniecību un ekonomiku, bet tur tiek runāts arī par citiem jautājumiem. Nu, piemēram, sadarbība pētniecības jomā, kultūras jomā, aizsardzībā, uh, ārlietās un tā tālāk tēprēm. Mrs. Anderson. Andersons kundze. Runājot par Ziemeļīriju. ir viegli jau runāt par Ziemeļīriju, bet ir grūti atrast risinājumu. Opozīcija runā skaidri, viņi nevēlas robežu, uh, vai robežas pastiprināšanu. Un tā nu es to varētu rezumēt. Un tam ir jābūt mūsu mērķim. Pašlaik mēs neizslēdzam nekādas iespējas. Vienīgais, ko esmu pēdējās pāris nedēļās teicis, ir, ka nevajadzētu radīt uh, iespaidu, ka pastāv kaut kāda veida neredzamās robežas. Nu, ja tā ir neredzama, tad tā jau nav robeža. Es nāku no valsts. Magrita uh, valsts zina šo gleznu, slaveno, kur ir vīrietis ar pīpi. Un te jau nedaudz tas ir iezīmējās, seriālisms. Jā, jā, mums ir robeža, bet robežas nav. Nu, kas tad tas beigās ir? Ja tā ir neredzama, tad, manuprāt, tā nav nekāda robeža. Tā, man liekas, citādāk tam nav jēgas. Bija laiks Eiropas vēsturē, kad robežas nepastāvēja. 18. gadsimtā, kad Gēte ceļoja uz Itāliju, vai Monteņa ceļoja uz Itāliju, viņus neapturēja uz robežas un neprasīja uzrādīt pasi. Tas gluži vienkārši neeksistēja. Pastāvēja jau Eiropas kontinents bez robežām. Tas nav. Tātad tas ir jauns fenomens, tas radās 19. gadsimtā, tas ir 19. gadsimta izgudrojums, laikā, kad mēs sākām saprast, kā, ko darīt ar dokumentiem, kā radīt administratīvo slogu, tad arī mēs izveidojām robežas. Kādēļ es par to tagad aizrunājos, nezinu, bet uh, gribu tikai jums pateikt, ka robeža ir robeža, un robeža, kas nav robeža, manuprāt, ir tāda magrita glazna drīzāk nekā realitāte politikā. Bet tas nav viegls jautājums, ko atrisināt. Un pavisam atklāti varu jums pateikt, un arī Makintājas kundzei, ka mani pilnībā nepārliecina Lielbritānijas valdības priešlikumi. Pilnīgi noteikti nē. Ne. mums būs jāiegūt vairāk darba, vairāk iztēles, lai nonāktu pie risinājuma. Esmu ļoti piesardzīgs, sakot, noformulējot to šādā veidā. Raidkas kundze. The withdrawal agreement has three parts. Eh? So, uh... Līdzekļu iezīmēšana arī ir problemātisks jautājums, robežu jautājumi, finanšu vienošanās un pilsoņu, pilsoņu tiesības. Uh, Jau no paša sākuma es un arī parlaments ir teicis, ka mēs vēlamies panākt progresu sarunās par pilsoņu tiesībām. Tik līdz panāksim vienošanās par pilsoņu, taisn... pilsoņu tiesībām, tā arī būs vienošanās. Šlaik ir izstāšanās, vienošanās. Un tā, tā, tas būs tikai normāli. Tas būs izstāšanās līgums tikai tad, ja šis parlaments 19. gadā pateiks, sniegs tam atbalstu. Bet es piekrītu jums, ka tas tāda formāla atzīmēšana, bet praksē tas nozīmē to, ka, ja mums ir vienošanās, mēs varam sniegt skaidrību pilsoņiem. Da, sniegsim to šodien, ja tas jau ir iespējams, nevis, m, mm, teiksim, pagaidiet līdz 2019. gada martam, pirms varēsim sniegt jums kādu atbildi. Tas nav labi. Ja esam panākuši pienācīgu progresu, izstāšanās līgumā, un ja tuvākajos mēnešos spēsim vienoties par pilsoņu tiesībām, tad tas arī ir mūsu interesēs to paziņot pilsoņiem. Lai gan formāli tas notiks, tad, kad zaļā gaisma no Eiropas parlamenta tiks sniegta 2019. gada martā, pirms vēl notiks formālā pieņemšana. Tas ir ļoti svarīgi, un to es arī vairāk kārt teicis tiem, mm, tām grupām un kustībām, kas ir uh, izveidotas uh, šeit un apvienotajā karalistē. Es teicu, ka tas ir mūsu mērķis. Lai pēc iespējas ātrāk pilsoņiem būtu skaidrība, pat ja uh, formāli zaļo gaismu no parlamenta, tam vajadzēs saņemt 19. gada martā. Un runājam par Eiropas Savienības 27 valstu vienotību. Man nav nekāda ambīciju to darīt, tā arī nav mūsu loma. Bet ir jāatzīst, ka parlaments, protams, spēlē savu lomu. Mēs sadarbojamies balstoties uz ideoloģiskajām atšķirībām, kamēr viņi tātad, pārstāv nacionālās intereses. Neatkarīgi no tā, ko mēs sakam par Brexit, ir viena pozitīvā lieta, ka Brexits ir tātad, ieviesis tādu pozitīvu dvesmu ideju par Eiropas Savienības vienotību. Par Eiropas, nezinu, arī lielāka vienotība Eiropas sabiedrības viedoklī ir pieaugusi iedzīvotāju uzticība Eiropas projektam. Man ir man šķiet, ka tas ir radījis lielāku vienotību nekā jebkādas kampaņas, ko ir veikusi, veikušas Eiropas Savienības institūcijas iepriekš. Tas ir mans optimisms. Ceru, ka tas arī turpināsies. Tāda ir mana galvenā. Tāds būtu mans galvenais atbildes. Pirmās atbildes uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Saka priekšsēdētāji, tas nozīmē, ka mēs varam turpināt ar atlikušo runātāju sarakstu. Un tagad došu vārdu Tomasam Mannam. Vārds jums. Pal Brīnišķīgs vārds, saka Ferhofstata kungs. Paldies! Paldies, Ferhofstata kungs! Es priecīgs, ka jūs esat atbildīgais šajā jautājumā, jo jūs uh, labi diskutējat, tad jūsu disk diskusijas, kas piedalāties, nav tik garlaicīgas. Un, protams, ir jāsaglabā zināms dinamisms. Eh, oktobrī, kad notiks diskusijas, ka mums būs iespēja runāt ne tikai ar valstu oficiāliem pārstāvjiem, bet runāsim ar cilvēkiem, kas vēlas kaut ko sasniegt. Ir viedokļu dalīšanās. Eh, tas ir pie šī referenduma. Tātad, kas mums mūsu komitejās, sociālās aizsardzības komitejā ir svarīgs? es atbalstu šo dzimto partnerību. Esmu saņēmis daudz informācijas no cilvēkiem no Polijas, ka pēc lēmuma pieņemšanas par Brexitu daudzi no poļiem, tātad viņi saņēmuši uh, negatīvu attieksmi. Um, Poļi jau tur ir ilgi, viņi piedalījās darba tirgu, viņi bija vajadzīgi, viņi bija svarīgi, un pēc Brexita uh, ir liels naidīgums no iedzīvotājiem. Uh, Tas ir gan poļiem, gan arī cilvēkiem no citām valstīm. Mums ir jāstrādā tā, lai sociālā aizsardzība tiktu realizēta tiem cilvēkiem, kas tur atrodas, lai viņi netiktu, uh, nebūtu naidīga attieksme. Uh, mums komitejā mēs strādājam pie tādām uh, regulām, viena no tām ir arī par pierobežu darbiniekiem. Jā. Es zinu, ka ikdienas uh, 20, 25, 30 tūkstoši uh, dodas no vien, īrija, pat no īrijas uz Ziemeļīriju un otrādāk. Uh, un mums ir uh, jāapzinās, ka, kad valsts vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsta, nebūs normāli, ka tas notiks bez kādām kontrolēm. Un tas ir tikai ekonomikas jautājums. Tas, tam ir jābūt arī miera procesa jautājumam Lai šīs iepriekšējās nepa, nepieļaujamās situācijas neatkārtotos. Verhofstadt kungs, man ir tāds, tāds iespējas, ka tātad, jūs arī sākumā runājat par Eiropas parlamenta lomu šajā procesā. Jūs pieminējāt vadības komiteju, bet mums ir jāpalielina parlamenta lomas redzamība. Mēs esam aktīvi iesaistījušies. Un Eh, bet šķiet, ka Lielbritānijas iedzīvotāji vispārībā nav nekāda priekšstata par to. Eh, eh, mums tad ir viens sarunu vedējs Barņēkungs, kuram gan ir jāpārstāv ļoti daudzas balsis. Es vēlu jums veiksmi. Un uh, mums ir jāstrādā pie tā, lai cilvēki labāk saprastu arī to, kādu lomu Eiropas parlaments spēlē šajā procesā. Paldies, mana kungs! aicināšu kolēģis, kuri izteku, izteiksies vēlāk, iekļauties divu minūšu runāšanas laikā. Mums pagaidām beid, mums jau tagad beidzās vēlēnam laiks. Saimona kungs. Paldies. Paldies, Harvestad kungs, ka ieradāties. Es pārstāvu Vestamidlendu, 6,5 miljonus cilvēkus Anglijas vidienē, kuru intereses šajās sarunās, manuprāt, apvienotās karalists valdība nepārstāv. Mēs esam uh, ražošanas reģions, uh, valdības apsēstība ar finanšu pakalpojumiem, <clears throat> arī augstākā izglītība, kas šķiet, kas nav tik svarīgs jautājums uh, valdībai. Mēs no savu reģionu eksportējam ļoti daudz uz Ķīnu. Vestmidlendē ir viens no produktīvākajiem rezu, uh, reģioniem industriālajā pasaulē, bet arī valdībā šķiet, ka tas ir mazsvarīgs uh, aspekts. Uh, oficiālajie sarunu vedēji no šīs puses. Uh, es gribēju uzdot jautājumu jums, vai uh, ir kaut kas tāds, kas raksturot apvienotās karalistas valdības pieeja šajās sarunās, kas atspoguļo arī apvienotās karalistas reģionālo, reģionālās atšķirības. Vai nu, esat saskārušies ar kaut ko no apvienotās karalistas valdības puses, kas ir ar tādu reģionālu piestienu, kur tiek runāts par reģioniem, vai jūs uh, sadarbojaties tikai ar tādu monotonu, monolītisku, uz Londonu centra, centralizētajiem uh, uh, Toriju sarunvedējiem. Paldies, Sēmona kungs, Pašer kungs. Prieksēdētājs kundze, godātie kolēģi. Vispirms vēlētos pateikties Gijam par viņa ievadvārdiem. Bet eh, kas notiks ar strādājošo tiesībām pēc Brexita Runātājiem nav ieslēgts mikrofons, tūkiem ir grūti dzirdēt. Bet eh, mēs eh, tradicionāli Briselē esam iestājušies par Eiropas strādājošo tiesībām. Un No mums Eiropai vajadzētu mācīties, kāda ir vienlīdzības eh, loma un kāda ir sieviešu loma darba tirgū. Patiesībā Arī bez Eiropas Savienības atbalsta apvienotās karalists strādājošiem krāji klāsies labi. Madam Šartie, lūdzu. Paldies priekšādātā, paldies arī jums, Farkaštāt kungs, par šo uzstāšanos. Jūs esat daudz ko izklāstījis par savu darba metodu un par to paldies. Es tāpat gribu teikt paldies par to, ka jūs parādāt to, ka Eiropas parlaments pastāv eksistē, viņš līdzdarbojas šajās Brexit sarunās. Jo reizēm es mēs piedzīvojam tādu tendenci, ka mēs tiekam aizmirsti. Gribēju jums uzdot vienu jautājumu. Mēs strādājam šobrīd pie nosūtītiem darbiniekiem un joprojām ceram, ka varēsim nonākt pie tālākas attīstības šīs direktīvas kontaktā, ka varētu šī direktīva tikt pārskatīta, un mēs esam ļoti daudz, kas esam apmainojuši savus spēkus, lai virzītos uz priekšu šai jomā. Vai jūs varētu mums pastāstīt, Kā jūs ņemsiet vērā šādas direktīvas izstrādes attīstību? Tieši, nu, lūk, um, kolēģis Mans runā jau par, par poļiem, darba ņēmējiem un tā tālāk. Un tā ir taisnība, tā ir taisnība pastāv šobrīd, uh, nu, gan Lielbritānijā, gan citur Eiropā diezgan liela šāda veida migrantu strādnieku daļa, un tam ir ļoti liela svarīga loma ekonomikā. Paldies, Marāna Šarķēkundzei. Tālāk, Jāna Tūma, lūdzu. Uh, thank you. Paldies. Arī es vēlētos pateikties Gijam. Es eh, tikai vēlējos noskaidrot, par ko mēs šeit runājam. Runājot par Eiropas iedzīvotāju tiesībām, atcerēsimies, ka Eiropā dzīvo arī nepilsoņi, un liela daļa Igaunijas un Latvijas nepilsoņi sastapsies ar problēmām Brexit rezultātā. Un ja mēs viņus nepieminēsim šajās sarunās, tad viņu nākotne izskatas pietiekami drūma. Tagad par darbu. Jūs runājāt par darba grupu, jūs runājāt par uzraudzības grupu un, piemēram, kultūras grupa arī ir izveidojusi savu veidu grupu Brexitam. Bet komitejā runājot, mēs tā īsti nesapratām, domām, ko darīt ar šo grupu un kā jums eh, šķiet šī sadarbība starp eh, eh, tā saucamajām uzraudzības grupām notiks. Un visbeidzot, Jungērijus kundze pēdējā lūdzu. Paldies! <clears throat> Paldies, Gī, par prezentāciju. Un Šeit jau ir uzdoti daudz jautājumu, bet eh, man vēl prātā palikuši divi, kas neizskanēja. Ir eh, britu kolēģi, kur saka, ka apvienotajā karalistē strādājušo tiesības ir labākas nekā pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tad uh, tad varbūt mēs visi varētu doties uz apvienoto karalistu, lai visi strādātu labākos apstākļos. Bet man šķiet, ka par sociālajiem jautājumiem runājot, viss progress ir apstādināts, un tā ir tieši bijusi apvienotās karalistes valdība padomē, kas šo procesu bremzē. Bet iespējams, ka man ir nepareizs viedoklis, es vienkārši vēlējos pajautāt. Iepriekšējā runātāja jau pieminēja nosūtīto darbinieku direktīvu. Un runājot arī par šobrīd, eh, runājot par jauno priekšlikumu par sociālajiem drošības aspektiem, vai būs rezolūcija, ko sagatavos Eiropas parlaments par nozīmīgām iedzīvotāju tiesībām? Un kā šie divi faili savīsies kopā? Jūs jau teicāt, ka e, pilsoņu tiesības ir ļoti būtisks jautājums. Jūs teicāt, oktobrī plenāru sēdē par to runāsim, bet mēs joprojām nebūsim pabeiguši darbu pie šiem diviem būtiskajiem jautājumiem. Uh, Jā, tātad uh, trīs jautājums jūs uzdevāt, un uh, Marija Šarķē Es atbildēšu tāpēc fiks tagad uzreiz par nosūtīto darbinieku direktīvu. Mēs uzskatām, ka nevajadzētu par to runāt Brexit sak sakarā. Tātad, eh, runājot par nosūtītajiem darbiniekiem, tad mēs liksim uz spēles mūsu visu kopīgi panākto par to, kāda būs nākotnē iedibināmā sistēma. Tātad Nebūs jau tā, ka pēc Brexita mums būs grūtāk to visu nākotnē pamainīt. Mūsu skatījums ir tāds, ka Brexit sarunās nevajadzētu to, šis izstāšanās līguma ietvaros nevajadzētu to pieminēt, un tad mēs nolemjam kaut ko Eiropas līmenī, un tad skatīsimies, kas notiks nākotnē, jo patiesībā ar Lielbritāniju. Nopietnas sarunas sāksies vēl pēc Brexit sarunām, sarunas par to, kādas būs mūsu nākotnes attiecības. Runājot par eh, šiem um, robežu darbiniekiem, tad eh, to šīs sarunas gan vajadzētu iekļaut izstāšanās nolīgumā, jo tas uh, tieši konkrēti atrunā šo sauzemes robežu un uz tās strādājošie, strādājošo tiesības, bet uh, apvienotā karalis šobrīd par to runāt nevēlas. Par sociālās drošības sistēmu es jau teicu savos ievadvārdos ka eh, šīs te, eh, lai tiesības nepasliktinātos, mums par to ir jāiestājās, jo iegūtās, pakāpeniski iegūtās tiesības, lai tās uh, netiktu samazinātas Brexit dēļ. Tie ir tā kā trīs vaļi, uz kuriem balstās mūsu sociālo jautājumu diskusijas. Un eh, pilnīgi noteikti eh, nosūtīto darbinieku direktīva visticamākais sarunās neparādīsies. Jāna pieminēja komiteju lomu. Mēs nošķiram tās tēmas, kas attiec tiešā veidā uz izstāju, un šajos jautājumos komitejas dod savu iet, mm, ieguldījumu, piemēram, Empul, Jūra un citas, Jūri un citas komitejas, un tās piedalās šajā Brexit uzraudzības grupā, un Greslas kundze un Žanar Troa kas ir budžeta un budžeta kontrolas komiteja priekšsēdētāji, piedalās šajā uzraudzības grupas sēdēs. Par eh, sarunām, kādas būs mūsu attiecības nākotnē, būs iesaistīts arī citas eh, komitejas, piemēram, šobrīd jau transporta komiteja sāk runāt par to, kāda būs kopīgo, deba, kopīgo debešu nākotnes situācija un uh, kultūras komiteja runā par Erasmus nākotni pēc Brexita, tātad, bet tas jau būs otrā fāze pēc Brexita. Kad um, šī otrā fāze sāksies, šobrīd ir tā, ka visas trīs institūcijas ir vienojušās, eh, ka mēs ejam soli pa solim. Vispirms ir jāvienojas par Brexit, par izstājas nolīgumu. Un pēc tam jau varēsim runāt tālāk par dažādām jomām. Tā tad man ļoti tuvu sirdī ir CCC institūcija, un es viņiem atskaitos, kāda ir notikuma attīstība. Un šajā komitejā es atskaitos arī jums. Bet eh, tas jau būs konkrēti par tiem punktiem, pie kuriem strādā konkrētās eh, komitejas, un nevaram tagad sākt diskusijas ļoti plāši, piemēram, kādas būs eh, tirzniecības attiecības ar apvienoto karalisti un runāt par to IMCO. Tam nav nekādas jēgas, jo mēs vēl tur nesam. Šobrīd mēs strādājam pie izstājas nolīguma, un Barņēkungs un arī es un padome Vispirms mums ir jāvienojas eh, trim institūcijām. Nav jau nemaz tik bieži noticis, ka visas trīs institūcijas ir viensprāts par to vai citu tēmu. Tā tad eh, rīkosimies secīgi. Mēs vēl neesam pabeiguši Brexitu, un ja eh, Brexit sarunas notiek pietiekami, pietiekami veikli, nu tad jau komitejas jau var sākt runāt par to, piemēram, es varu griezties pie komitejām ar uh, lūgumu, kā jūs raugaties uz e, Eiropas Savienības un apvienotās karalistas attiecībām pēc Brexita tādās jomās kā ārlietas, transports, izglītība, kultūra un tā tālāk. Ir e, komiteju priekšsēdētāji, kuri saka, ka tad jūs ieradīsieties pie mums un stāstīsiet. Es saku, nu, mēs vēl neesam tik tālu nonākuši lai runātu par transportu un kultūru. Vispirms ir jāvienojas par eh, pilsoņu tiesībām, jāvienojas par eh, sauzemes robežu starp abām īrijām. Piemēram, eh, mēs runājām ar Buzeka kungu par nu, kas ir itra komitejas prieksēdētājs par kodoldrošību un tādiem jautājumiem. To var, bet tā sīkāk plānot, nē. Uh, Bašīrs kungs. Uh, it's a pity, yeah, that you go. Jā, jūs esat vadošie sociālajās eh, jomās, un jūs tagad eh, atļausiet, jūs tagad visu to aizlaucīsiet tā kā prom. Tas nav solidaritātes pierādījums. Tas bija tāds personības, da, personīgas dabas komentārs. Un tagad eh, Tomas Manda, Mana kungam un Saimon kungs. Tātad apvienotā karaliste caur pastāvīgo pārstāvniecību, Davids kungs, Mejas kundze. Es esmu ticies ar Skotijas valdību, ar Velsas valdību, es esmu ticies ar reģionālajiem pārstāvjiem, jo es esmu parlamenta Brexit sarunu vadītājs, koordinētājs. Bet um, es uh, neesmu nekad mūžā sastapies ar tik daudz Ziemeļīriem un īrijas republikas pārstāvjiem, un visticamākais, ka es gala beigās būšu eksperts īrijas un Ziemeļīrijas jautājumos. Bet um, šī trīsvienība, premjerministra, Brexit sekretariāts un pastāvīgā pārstāvniecība, kā notiek šīs trijotnes sadarbība ar mums, tas būs būtiski. Es, eh, protams, mēģinu kontaktēties arī ar citām iesaistītajām vai pat neiesaistītām pusēm. Bet, eh, godīgi runājot, Londonas pārstāvi nevienmēr ir tik ļoti ieinteresēti veiksmīgā Brexitā, viņiem varbūt ir arī citas slēptās intereses, tas eh, varbūt arī bija tāds eh, papildus teikums eh, iekavās jūs teiktajam. Tas arī būtu manis sakāmais. Paldies! Paldies par jūsu uzmanību, priekšsēdētāji. Paldies, Gijam! And, uh, I'm sure that, unfortunately... Paldies! Un visticamākais, ka sarunas tik ātri nebeigsies, un mēs jūs mūsu komitejā redzēsim vēl reiz vien. Lai jums veicas turpmākajā sarunvešanas procesā. Uh, colleagues, I... Godātie kolēģi, mēs jau esam iekavējuši laikā un ķersimies klāt nākamā darba kārtības punkta izskatīšanai. Can we proceed, please? Can I kindly ask you to take your seat? Lūdzu, apsēžaties. Un tagad uh, uzklausīsim pētījuma secinājums, prasmi, pilnveidošana un nodarbinātība, māceklība, stažēšanās un brīvprātīgais darbs. Šo pētījumu veica parlamenta politikas departaments pēc Emplu komitejas lūguma un došu vārdu Terensam Hogartam un Giacomino Bradolīni. Lūdzu, vārds jums! Thank you for the invitation. Paldies eh, par šo uzaicinājumu. Iepazīstināšu jūs ar pētījumu, kur sagatavojām parlamenta vārdā. Un mani sauc Terens un sagad, sadarbojāmies ar Giacomo Bardolīni fondu, kas strādā Romā. Un mani kolēģi sagatavoja pētījumu rezultātus Īpaši vēlētos pateikties visiem pārējiem komandas dalībniekiem. Iesākumā vēlējos pateikt, ka šobrīd ļoti liela interese vispār sabiedrībā ir par māceklības tažēšanos un brīvprātīgo darbu, daļai arī tāpēc, ka no skolas sola nonākt darba tirgū kļūst arvien grūtāk, arvien sarežģītāk, un tas prasa ilgāku laiku un arvien vairāk darba devēju vēlas savā, eh, savā darbā pieņemt ar pieredzi bagātus eh, izglītības ieguvējs. Un tad tieši māceklības, dažāšanās un brīvprātīgais darbs šādu pieredzi var dot. Par um, par stažēšanos, kas notiek darba vietā, tā tiek vērtēta ļoti e, pozitīvi, jo tad darba devējs konkrēti var jauniem cilvēkam dot tās prasmes, kas konkrētajā darba vietā būtu nepieciešams. Tā tad praktiskās prasmes, kas tiek ļoti augstu novērtētas reālajā darba dzīvē. Pētījums mēs uzsvaru likām uz uh, cik liela procentuālā daļa ir māceklībā stažēlēšanās un brīvprātīgajā darbā, un arī kādi ir tie izaicinājumi, kas politikas veidotājiem traucē konkrēti redzēt un īstenot pozitīvus rezultātus visiem, kur piedalās šajās schēmās bet eh, uzreiz ir jāpasaka, ka ir vesela virkne aspektu, kuriem būtu jāpievērš uzmanība, un pie tiem pieskaršos savā prezentācijā. Pētījumā mēs izmantojām to pētījumu rezultātus, kur Eiropas līmenī jau ir veikti, tātad Eiropas Savienības līmeņa pētījumi, un eh, mēģinājām uh, paskatīties arī konkrētajās valstīs izvērstajiem pētījumiem, īpaši, ja tajās notiek kādas interesantas, eh, interesantas rīcības. Un uz Eiropas Savienību kopumā raugoties, un vēl jau vairāk arī tāpēc, ka uh, dažādās valstīs uh, stažēšanās notiek dažādi, uh, ir atšķirīgi līmeņi un noteikti, ka var mācīties viens no otra, kur vienā valstī ir paraugu praksa un tā tālāk. Pētījuma gaitā mums bija jānosaka intereses, un viegli jau tas nebija. Jo stažēšanās konceptu nevienmēr ir viegli noteikt, jo savā veidā tā ir sadarbība starp darba ņēmēju un darba uh, devēju, kas ļauj stažierim iegūt nepieciešamās prasmes, kas tiek augsti novērtētas darba tirgū. Bet dažādās valstīs stažēšanās tiek definēta dažādi, un ir pat tādas valstis, kurās šādas definējumi nav vispār. Tad ir māceklība, kad um, strādā kāda uzraudzībā, bet uh, arī šeit nevienmēr ir konkrēta definīcija dažādās dalību valstīs, un tas pats attiecas arī uz brīvprātīgo darbu. Bet uh, brīvprātīgais darbs uh, ieņem samērā lielu vietu dažādu sabiedrības funkciju īstenošanā. Uh, Mūs interesē, un arī politikas veidotājs interesē, kāds tad ir eh, patreizējais eh, iesaistīšanās process māceklībās tažošanos un brīvprātīgajā darbā. Un patiesībā ir pietiekami grūti noteikt, cik tad konkrētajā laika nogriezienī ir bijuši mācekļi. Mēs rēķinām, ka tas ir apmēram 4-6 miljoni, bet tas ir tikai, tās ir tikai aplēses. Un eh, kas tad nosaka mācekli, iestāšanos māceklībā, tātad eh, tas ir konkrētās valsts ekonomiskais stāvoklis, eh, jo eh, uzma, uzņēmumam ir nepieciešama konkrēta kvalificēta darbinieka, un tas attiecas arī uz finansējumu, kas konkrētajā valstī ir pieejams kas nosaka darba devēju iesaistīšanos šajās schēmās. Un arī šeit mūsu dati dati par uh, stažēšanos ir tādi, ka apmēram 4-6 miljoni cilvēki piedalās dažādās stažēšanās programmās, bet uh, arī šeit ir jāņem vērā stažēšanās laiks un par uh, brīvprātīgā darba runājot, visticamākais, ka to skaits Eiropas Savienībā ir apmēram pusotras miljonas. Bet uh, Ir grūti pateikt, cik daudz cilvēku šajās schēmās piedalās, jo mēs mēģinājam noskaidrot pēc būtības, kāda ir šī ideja. Katrā ziņā e, iesaistīto jauno cilvēku ir daudz, un mūsuprāt ir e, svarīgi turpināt šo schēmu īstenošanu, jo tas jau ļauj jauniešiem tā kā vieglāk pāriet no mācību sola uz darba dzīvi. Māceklībai ir pietiekami augsts veiksmes rādītājs, tātad māceklība izgājuši bieži viens dabon darbu un pārsteidzoši jau tas nav, jo ja jūs esat darba ņēmējs, tad iesaistoties māceklības schēmā, jūs tiešām cerat pēc mācekļa laika beigām dabūt darbu. Tas arī ir loģiski. Bet eh, jaunieši, kuri vēlas ieguldīt konkrētu prasmju iegūšanā, tad viņi jau to nedara kāda augstāka mērķa, visbiežāk vadīti, bet gan, lai dabūtu darbu bet eh, arī šeit māceklības pārtraukšana ir problēma. Apmēram 50% un ir tādas valsts, kur šis procents ir pat augstāks. Un bieži vien tieši šīs valsts eh, ļoti smagi strādā, lai noteiktu, kas tad ir iemesls, lai māceklības stāsts tiktu pārtraukts un ko darīt. Tas var būt saistīts eh, ar to, ka um, kāds ir māceklības laika ilgums, kāds ir mācekļa darba grūtuma pakāpe un tā tālāk. But anyway, you know. Lai kāds arī nebūtu, māceklība daudzās valstīs tiek uzskatīta par ļoti veiksmīgu veidu, kā ļaut jauniešiem pāriet uz darbu pasauli. Nereti daudzās valstīs Tā, no, tā, tā notiek mācīšanās darba vietā, konkrētajā vidē, kur viņi jau atrodas šajā vietā, tāpat laikā norisinās joprojām apmācība. Attiecībā uz, uz uh, to, ko mēs saucam par stažēšanos, šeit jāsaka, ka pasauli ir daudz dažādāk, te ir daudz dažādi atsevišķu elementi, kas nu, ir skaidrāk, citi neskaidrāk, piemēram, universitātēs nereti ir liela vēlme panākt to, ka studenti var iesaistīties dažādu veidu stažēšanās procesos, lai viņi apgūtu nodarbinātības, eh, nodarbinātības prasmes. Un tas var, piemēram, būt uz kaut kādu pārbaudas periodu, ja tas atbilst organizācijas vai uzņēmumu vajadzībām. Es domāju, ka stažēšanās procesi, kam mēs pievērsāmies šai pētījumā, pārsvarā bija tādi, kas nebija saistīti ar vienu konkrētu um, jautājumu. Tad, piemēram, lūk, meklē, cilvēks meklē darbu un tad uzņem stažēšanos, lai apgūtu kaut kādas zināmas prasmes jo faktiski nav īpaši daudz zināms par tāda veida stažēšanos, ko mēs saucam par multiplām stažēšanās eh, iespējām, kas novedat pie tiešām reālas nodarbinātības beigu beigās. Tie, kas īsteno stažēšanos, viņi augstu vērtē šīs prasmes un vērtē ļoti augstu arī tos eh, tīklus, kontaktus, ko viņi izmanto šādu stažēšanos laikā. Un tāpēc cilvēki tiešām izmanto stažēšanās iespējas un nu dienu novērtē to, ko viņi iegūst šādā gadījumā. Brīvprātīgais darbs, kā es teicu iepriekš, savukārt ietver ļoti plašu darbību loku, un tas ir kaut kas, par ko mēs zinām krietni mazāk, krietni mazāk par tām prasmēm, ko cilvēki iemācās šādu brīvprātīgu darbu rezultātā bet tas ļauj jauniešiem savukārt parādīt, ka viņi ir bijuši tādā situācijā, kur viņi ir uzņēmušies atbildību un tā tālāk. Tad pats par sevi tas potenciāli jau piedāvā ļoti plašu uh, vērtību. Kā minēju arī iepriekš, domāju, ka kopaina, manuprāt, ir visai pozitīva, bet ir arī vairāk izaicinājumi. Izaicinājumi, kas tāpat laikā ir jau visai labi zināmi un individu un organizācijas jau šobrīd cenšas uh, tos visus risināt. Nu, pirmām kārtām, nu, vai tas tikai nav lēts darba spēks un tāda re, parasto darba darbinieku, ja vietu aizpildīšana par zemākām likmēm? Protams, šāda veida risks vienmēr pastāv, īpaši tajos gadījumos, kad tas saistīts ar stažēšanos. Tāpat arī pastāv bažas ka apmācības apjoms, kas tiek piedāvāts šāda veida stažēšanos ietverās, eh, nav pietiekams. Tāpat arī virkni tādi jautājumi, kas saistīti ar vienlīdzīgu pieeju, kurš tad saņem šādas kvalitatīvas stažēšanās eh, iespējas un apmāceklību. Apmā es domāju, ka šie jautājumi nav tik izteikti māceklības jautājumos, jo šeit ir virkne valdības ietvaru, no, valdību ietvaru noteikumu, kas uh, regulē šo situāciju, mēs faktiski nevarējām atrast nekādus piemērus tam, ka tiktu ļaunprātīgi māceklība izmantota, nu, lai, piemēram, aizpildītu kaut kāda veida neaizpildītās darba vietas ar lētu darba spēku. jo šādas māceklības ietvaros tiek piedāvāta plaša apmācība, bet, protams, ir arī virkni citi jautājumi, kas savukārt saistīti ar apmaksas līmeni, pie tā atgriezīšos vēlāk. Bet, ja runājam par stažēšanos, tad scenārijs, kas Mm, tas ir scenārijs, kas parasti netiek regulēts. Mēs tiešām īpaši daudz nezinām, kas norisinās šādos jautājumos, kādas ir apmācība iespējas, kāda veida ir nosacījumi šādos gadījumos stažieriem un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tad arī šajā gadījumā krietni mazāk informācijas par to, kas norisinās ar stažēšanās gadiem. Bet tas, ka cilvēki tomēr augstu novērtē šādu eh, stažēšanos iespēju pastāvēšanu, tas liecina, ka viņu pieredze ir bijusi pozitīva. Un kas attiecas uz brīvprātīgo darbu, Arī šajā kontekstā mums nav īpaši daudz informācijas par to, kādas prasmes tiek pieprasītas no šādiem brīvprātīgiem strādniekiem, lai arī tas sociāli ir ļoti vērtīgs nodarbošanās veids, kaut vai tāpēc, lai varētu ļau, nodrošināt šo pārēju no, no apmācības vietas uz darbu vietu, bet mums nav informācijas par to, kādas prasmes ir vajadzīgas, lai nodarbotos ar brīvprātīgo darbu. Iespējams, ka tā ir joma, kur būtu vajadzīgs vākt plašākus datus. Ļaujiet man nonākt pie atbilstīgās slaida. Tātad, lūk, tad kā izkristalizēt šīs pozitīvās lietas, kas attiec uz māceklību, stažēšanos un brīvprātīgo darbu? Nu, ir virkne tādu eh, kvalitātes eh, schēmu, kas to ir cenšās arī konstatēt. Un zināmos mērās tas piedāvā arī tālākus minimālos nosacījumus, kas būtu jāiz, jāizpild šādos gadījumos, lai patiešām tiem, kas izmanto šādas schēmas, būtu iespēja saņemt reāli pievienoto vērtību. Bet, kas attiec uz māceklību, tad, kā jau teicu, šajā gadījumā ir virkne dažāda veida ietvaru sistēmu, bet joprojām ir neatbildēti jautājumi. Piemēram, par to, vai būtu vajadzīgs slēgt nodarb, no nu, darba līgumu ar mācekļiem, vai mācekļiem būtu jāsaņem alba, kāda būtu, kāds būtu minimālais apmācības līmenis. Uh, kas jānodrošina šādas māceklības ietvaros. Visi šie jautājumi ir neatbildēti, un jāsaka, arī Eiropā ir ļoti plaša izpratne un interpretācija par to, ko tad tādā gadījumā nepieciešams darīt. Un, ja mēs tagad ātri paskatāmies arī uz, pār, uz šiem ietvariem, jeb regulējumiem, kas pastāv attiecībā uz stažēšanos un brīvprātīgo darbu, tad tiešai atspoguļot. Bet arī šajā gadījumā, kā jau teicu, tiek runāts arī par to, ka varbūt ir vajadzīga kaut kāda akreditācija šādos gadījumos, bet ļoti maz šeit ir informācijas par to, kas, piemēram, būtu godīga un taisnīga atlīdzība stažēšanās vai māceklības kontekstos. Mm, cik daudz tačiem māksliniekiem būtu jāsaņem. Un tad, attiecīgi, tas, protams, saistīts ar tālākiem problēmu jautājumiem, nu, ja šīs neapmaksāties stažēšanā, neapmaksātas stažēšanās, vai tas eh, savukārt nozīmē to, ka stažēšanās ir pieejama tikai tiem, kas to var atļauties, tad, ka tas var atļauties strādāt bez algas. Nu, tagad, ja paskatāmies uz jomām, kur iespējams pastāv zināms, uh, zināms potenciāls uzlabojumiem un politikas izstrādēji. Kā jau es teicu iepriekš, definīcijas šobrīd vēl nav skaidri un gaiši noteikts, lai arī CDFO, piemēram, ir nākus klajā ar zināmām definīcijām, kas faktiski jau nosaka to, kas ir māceklība un tā tālāk. Bet tā jāsaka, tad visai spēc, tas tāds spēcīgs zīmols, spēcīgs vārds. Un arvien vairāk tas pozitīvi tiek vērtēts gan no darba ņēmēja, gan darba devēja, gan jauniešu puses. Un es domāju līdz ar to, ka pastāv potenciāls šāda veida izglītība, apmācības, pievilcība palielināt jauniešu acīs. Jo Tas ļauj viņiem strādāt ar iespēju poten, iespēju potenciāli pēc tam arī saņemt darba vietu, no, nopelnīt un tāpat laikā iegūt arī darba spējas, tādas darba prasmes, kas viņiem darba tirgu būs palīdzīgi. Bet, protams, ir arī mm, jautājums par to, kādā veidā darba devēja tiek iesaistīta šais, šais gadījumos. Te ir virkni dažādi problēma jautājumi, piemēram, kā paplašināt šo partnerību no darba devēja puses, kā, piemēram, iesaistīt MVU šādos procesos, ņemot vērā, ka tieši MVU parasti, protams, ir tie, kas virz uz priekšu ekonomiku un kas vien vairāk eh, nodarbina cilvēkus Eiropā. Tāpat ir jautājums arī par to, kā, piemēram, palielināt ne, nepārstāvoto grupu līdzdalību, it īpaši tādos kvalitatīvākos māceklības un stažēšanās pasākumos, kur, un jauniešiem tas taču ir svarīgi. Uh, jo reizēm iespēja iegūt šādu māceklību ir salīdzinoši neliela, neliela bet darba ņēmējiem savukārt šādi mācekļi apmācīti ir vajadzīgi. Bet tad kā pārliecināties, ka mācīšanās kvalitāte tiek nodrošināta un ka laba kvalitatīva apmācība tiek nodrošināta šajā darba vietā? Un kā nu, panākt to, ka nenotiek kaut kāda vienošanās sociālo partneru starpā. Un pateikt, paliek paaugstināt šo latiņu attiecībā uz apmācību par stažēšanos runājot. Es domāju, ka šeit Šeit ir vieta labākiem pārvaldības nosacījumiem, lai pārliecinātos, ka šīs stažēšanās tiešām piedāvā augsta līmeņa apmācību, ka tas nav tikai lēts darba spēks, un tas piedāvā reālu apmācības iespēju, mācīšanās iespējas, un beigu beigās dot kaut ko arī tiem individiem, kas līdzdarbojas. Es domāju, šeit ir virkni problēma jautājumu, kas, kā jau teicu, lielākoties ir saistīti ar to, kā šīs ražošanās tiek finansētas. Ja maksāts netiek, tad ļoti daudzos gadījumos tas ierobežo atsevišķu grupu iespējas līdzdarboties šādos ražošanās pasākumos, un līdz ar to arī ierobežo, protams, tās priekšrocības, ko attiecīgas ražošanās var piedāvāt. Nu, respektīvi, cilvēki tad nevar atvērt šīs durvis, kas viņiem pēc tam ļautu piekļūt tālāk darba, darba vietai. Par brīvprātīgo darbu runājot Arī šī joma, protams, var būt ļoti svarīgs atspērienu punkts ceļā uz darba vietu un piedāvā zinām ietvaru, protams, arī akri, iespējamai akreditācijai, lai tiktu konstatēts, kāda veida mācīšanās notiek šī procesa ietvaros. Tā lai ir kaut kāda veida atalgojums par šādu veidu darbu paveikšanu, tādā valūtā, kas tad ir svarīga arī. Ne, mm, arī darba pasaulē. Nu, protams, ka ir vajadzīga plašāka pētniecība šai jomā, bet tas, kas man vēl sakāms, es domāju, ka visi šie jautājumi, protams, šobrīd ir ārkārtīgi aktuāli Eiropas Savienībā. Māceklības, stažēšanās, brīvprātīgais darbs un jauniešu darba tirgus vienmēr ir ļoti sarežģīts darba tirgus, nenoliedzam. Jaunāši. Uh, sastopas ar daudziem izaicinājumiem, un viņiem šie visi procesi piedāvā lieliskas iespējas, nu, lai atvērtu tālākas durvis uz darba tirgu un palīdzētu viņiem iegūt prasmes, kas mm, būs svarīgas, lai viņi varētu būt nodarbināmi, tās viņiem kalpos gan tagad, gan nākotnē. Un visā Eiropā kopumā šobrīd ir ļoti plašs tādu darbību klāsts, kas norisinās šai jomā. Kā jau teicu iepriekš, tas drīzāk ir tādu eksperimentu, tādu dažādu variantu jomā, scenāriju jomā, kas ļauj mācīties par to, kas kur kādā kontekstā darbojas vislabāk. Tāpēc es domāju, ka šajā kontekstā ir zināms potenciāls arī tālākai virzībai. Mm, nu, iespēja gūt mācību no paveiktā. Un tas savukārt varētu ļaut dot tālāk ieguldījumu sistēmu veidošanā, kvalitātes sistēmu veidošanā, kas šobrīd tiek izstrādāts. Nu, tātad, lūk, Ar to es arī beigšu savu uzstāšanos un teikšu paldies jums par uzmanību. Šeit, lūk, jūs redzat visas saitnes, saites uz šo ziņojumu. Ja tas jūs interesē, jūs varat sazināties ar, eh, arī ar auto, pētījumu autoriem un paldies, ka man uzklausījāt. Es paldies, saka priekšsēdētāji, paldies par paveikto, paldies par prezentāciju šodien. Nu, tālāk um, Brīnas kārtībā došu vārdu visiem politisko grupu koordinātoriem, lai viņi nāk ar klē ar komentāriem vai jautājumiem, kas viņiem varbūt ir radušies. Redz, ka no tautas partijas šeit neviena nav, tāpēc uzreiz došu vārdu pārstāvim no S&D grupas. Paldies, paldies par šo prezentāciju, saka Pavel kungs, tiešām ļoti interesanti dati. Gribēju uzdot pāris jautājumus par kvalifikāciju atzīšanu. Jūs teicāt, ka jūs jūtāt, ka šajā jomā notiek daudz eksperimentēšanas dalību valstīs ar dažādu veidu pieejām un metodēm. Vai jūs varētu varbūt minēt tādas metodas, ja pieejas, kas sniegtu piemēru tam, ka notiek arī šādu procesu rezultātā gūto prasmu kvalificēšana, atzīšana, tā, ka tas, tās tiek pozitīvi iegūtas, tad attiecīgi atzītas, izmantotas darba ņēmējos un um, darba devēja pieredze nu, kontekstā tāpat. Otrs jautājums. Atgriežoties pie šo prasmu atzīšanas, vai es domāju, ka certifikācija būtu kaut kas tāds, kas varētu palīdzēt šim procesam, kas ļautu varbūt pēc tam vienkāršāk dabūt darbu? Un par eh, izstāšu, par iemesliem, kas ir par pamatu mm, sko, izstāšanās no sko, attiekšanās no skolas gaitām, nu vai šajā gadījumā te ir kaut kāds. Uh, kaut kāda iespēja šo problēmu risināt, vai ir tā, ka, nu, cilvēki, piemēram, aiziet prom no skolas, lai uzsāktu šādu uz darba vietu pamatot mācību, vai tas ir kaut kā sasaistīts labāk, nu, lūk, ne, maza samaksa nekā nekāda samaksa. Jo varbūt, nu, lūk, cilvēki, šie skolēni vēlas nevis iet skolā, bet, nu, mācīties šo darbu. Un tas jautājums jums kā pētniekam ir šā, vēl viens ir šāds, vai pastāv arī iespēja runāt par vajadzībām. Un kāpēc, piemēram, viens vai otrs neizvēlas māceklību vai stažēšanos vai brīvprātīgo darbu? Un kā skolēnus, kā jauniešus iesaistīt šais procesos, lai viņi gūtu šīs prasmes, kas viņiem būs vajadzīgas darba tirgu? Paldies! Tālāk no Alde grupas runātāja Labājos kundze. Jā, man arī ir vairāki jautājumi, varbūt daži no tiem ir tādi filozofiski pēc savu raksturu, kā jūs teicāt, iespējams mums būs vajadzīgs arī tā, vajadzīgi tālāk pētījumi, bet nu, man visā šajā kontekstā pietrūkst konkrētu piemēru. Es neredzēju konkrētas programmas, kontra, konkrētas projektus, schēmas, kas šobrīd atbilstīgi funkcionē. Nu, būsim godīgi, mums taču ir jāredz kaut kāda parauga praksa, kaut kāda konkrēta piemēra Un pat, ja tas nozīmē to, ka mēs sakam, lūk, tā ir tikai parauga praksa vienā vai otrā dalībvalstī, nu tad kas ir tad sliktākā praksa, kāda ir šie piemēri, varbūt pastīsimies uz to visu tā nedaudz konkrētāk. Un ja jūs kaut ko tādu esat novērojis savus pēt, pētījumu veikšanas laikā, būtu labi par to uzzināt. Otra lieta no manas puses, un tas ir tāds mil, tāda milzīga jautājuma zīme, varbūt es tagad iesaistos tādā filozofiskā apspriedē, es nevēlos uzsākt politiski raksturu diskusijas, jo zinu, ka mēs, protams, nevarēsim politiski par to vienoties, bet uh, manis sakāmais ir tā rezultāts - stažēšanās, māceklība apmaksājama vai nē. Nu, ja mēs vienotos par definīciju, ka stažēšanās un māceklība ir liederīga, lai atrastu darba vietas jauniešiem, un tas ir kaut kas vajadzīgs, nepieciešams, lai palīdzētu īstenot šo pārēju no skolas uz darba vietu, tad tādā gadījumā es būtu atvērta šāda veida neapmaksātiem stažēšanās un māceklības procesiem. Es būtu gatava sekt izdevumus šiem jauniešiem. Uh, Protams, es nevēlētos, lai viņi nu, tad maksātu par visiem šiem ceļošanas izdevumiem un tam līdzīgi, Bet nu, tad es saprastu, kāpēc šādi cilvēki ir pelnījuši atalgumu, respektīvi, ja viņi no šī procesa kaut ko mācās. Un šai kontekstā es gribēju jums uzdot jautājumu par divām lietām. Jūs teicāt, ka esat īstenojuši intervijas ar ieinteresētajām pusēm, un iespējams, ka intervējāt arī jauniešus, vai ne tā, bet tad pastāv kaut kāda veida atšķirīgi uzskati par to, vai atšķirīgas atbildes no jauniešiem tai gadījumā, kad ir apmaksāta vai neap, neapmaksāta stažēšanās vai māceklība, vai no tā varam izdarīt kaut kādu secinājumus. Un otra lieta. Ba vai ir arī kaut kāda tāda sistemātiski ļaunprātīga stažēšanās un māceklības procesa izmantošana no šī skatu punkta raugoties. Jūs var iedomāties, ka pastāv, protams, zināmas bažas par to, ka atalgojuma nebūs, un uh, līdz ar to, no, savukārt, ja būtu apmaksās, tad var notikt ļaunprātīga izmantošana. Vai jūs esat konstatējis, ka tiek tas izmantot sistemātiski ļaunprātīgi? Man liekas, šie jautājumi ir savās starpā saistības. Un mums, protams, Eiropā ir jāuzlabo jauniešu nodarbinātība. Un pat tajā gadījumā, ja šīs darba vietas nav apmaksāts, arī tajam, arī šādai iespējas uz pilnīgi atvērta. Lielas paldies, Martīna! No go Silikjotis, deputāts Silikjotis, paldies priekšādātāji. Runāšu grieķu valodā, savā dzimtajā valodā. Gribu teikt paldies ekspertiem, ja viņi snieguši mums ļoti interesantus statistikas datus, un, eh, protams, ka tie visi ir arī politiska rakstura jautājumi. Mūsuprāt, tas daļai nāk kā rezultāts arī visai šai ekonomikas krīzē, liberālismam, ko, protams, mēs kritizējam savā grupā. Mēs virzāmies šobrīd uz situāciju, kur tiek samazinātas tiesības, daudzas darba vietas tiek iznīcinātas tā visa rezultātā, nu, šīs taupības procesa rezultātā. Un tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai šeit tiek runāts par apmācību, par jaunām prasmēm Bet jāsaka, šis pētījums nav mums piedāvājis īpaši labu tā ainu attiecībā uz tendencēm māceklības jomā. Nu, tas ir viens no jautājumiem arī, ko kolēģi nu pat uzdeva. Bet statistikas dati 3-4 miljoni iedzīvotāju iziet māceklības procesu. Un nu, tas, jāsaka, ir visai bažas raisoši, ja paturam prātā, kad nereti šīs māceklības eh, gājēji nav aizsargāti, viņiem netiek piešķirts darba ņēmēja tiesības. Un es domāju, ka mēs arī zinām piemērus no visām mūsu dalību valstīm par to, ka šāda veida māksliet, mā, māceklības tiek ļaunprātīgi izmantots. Jaunieši tiek izmantoti burtiski kā lētais darbspēks. neskatoties uz faktu, ka jauniešiem šis māceklības un ceļošanās process šķiet liederīgi, tas tomēr nenozīmē, ka viņi beigu beigās saņem darbu. Nu, bet vai tad mācī, māceklības vai ceļošanās process pats galvenais jautājums man nu, tas, ka viņi beigās dabū šo darbu, ka viņi dabū šo pieklājīgo darbu? Bet tā vietā lai tas novestu pie viņu iekļaušanas darba ņēmēja tiesību subjekta um, tilpumā, viņi vienkārši tiek atstāti bez šīm tiesībām. Viņi ir skolu beidzēji, kas strādā par 500 eiro mēnesī, un tad viņi tiek izmantot kā svira darba tirgu. Tas savukārt izdara spiedienu uz citiem darba ņēmējiem, um, tādu lejupspiedošu spied, tiecošos spiedienu, un ļoti daudz līdz ar to tiek pakļaut eksploatācija, tīpaši tajos gadījumos, kad, piemēram, dalība valsts izvēlas neieviest attiecīgo likumdošanas ietvaru māceklībām. Ir daudz tādu dalību valstu, kas to nav izdarījušas, tādas, kur nav nekāda juridiskā ietvara, kas regulētu māceklību. Un šāda veida sistēmas noved pie tā, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas atstāja pamat skolu tieši šādas māceklības procesa rezultātos. Nu tad pāris e, jautājumu pētījumu sagatavotājiem. Cik lielā mērā šī pētījuma sagatavošanas laikā jūs sastapāties ar faktu, ka atsevišķās dalībvalstīs notiek virzību uz priekšu ar māceklību tādā veidā, ka šie mācekļi varētu saņemt darba ņēmēju tiesību uh, ietvaru. Vai varbūt tiek veidotas tādas māceklības, kuru, kas, kas ietvertos tādā modelī, kas varētu novest pie pieklājīgām darbiem. Vai jūs red, nu, konstatējat, ka ir tāds dalībvalsts šāda tendence jebkur dalībvalstīs? Liels paldies! Tālāk Martāna kungs no ENF grupas lūdzu. Paldies priekšādātā, paldies, godātais profesor, pavisam īsi. Man radies iespējas, ka šī pētījuma nosaukums jau nav īpaši atbilstīgs, jo mēs šeit tagad cenšamies saliet vienā eh, stažēšanos, brīvprātīgo darbu un māceklību, kaut gan tās ir trīs pilnīgi atšķirīgas lietas. Māceklība, nu vismaz es izmantoju franču vārdu, tas nozīmē, ka prasmes tiek, zināšanas tiek nodots kādai jaunai personai. Nu tad jāuzdied jautājums par to, vai šāda veida māceklība tiktu atļauta no 14 vai no 16 gadiem, tad viņi ir pārāk jauni tomēr. Nu, tātad, nu, tātad, lūk, 14 vai 16 gadi. Francijā, piemēram, pat 16 gados māceklim uh, tiek ļauts darboties konkrētās jomās, bet viņi, nu, un skolas jautājums netiek kontrolēts. Savukārt šī māceklība tātad saistīta ar šādiem profesijas nodošanas variantiem, bet stažēšanās tas ir kas cits. Stažēšanās ir to zināšanu izmantošana, kas ir jau iegūtas, ļaujot šīs zināšanas salīdzināt ar to, kas ir vajadzīgs realitātē ekonomikas pasaulē un konkrētā uzņēmumā. Tātad, lūk, šāds stāžs pa šos pamatos attiec uz jau krietni vecāku cilvēku, uz tādu cilvēku, kas jau ir saņēmis tādu plašāku izglītību. Te turpin to, ko Martīna teica. Nu, protams, ka 14 gadu vecumā. Um, Nu, tad tādā gadījumā viņi, protams, var kaut ko darīt, lai nopelnītu kabatas naudu un tā tālāk, bet ja mēs runājam par stažēšanos, tad te var būt mierīgi arī 25 gadīgi un tā tālāk. Tātad svarīgi šādos gadījumos viņiem tomēr piešķirt atlīdzību, bet ja runājam par brīvprātīgo darbu, tad runājam par pilnīgi visa vecuma cilvēkiem. Te jau notika 18 gadī, tas var būt 30 gadnieks, 4 gadnieks un tā tālāk un tā joprojām brīvprātīgais darbs. Eh, vairāk saistīts ar tādu kā kaismē, ar dedzību, ar vēlmi gūt pieredzi, būt daļai no pieredzes šāda brīvprātīga darba ietvaros. Varbūt tāpēc, ka, nu, kāds meklē kaut kādu vienu vai otru virzību tālākā profesijā darba meklēšanas gājienā dienos. Un, eh, Un vai arī ir tāds darbs, kas ļauj darboties brīvprātīgajiem, tāpēc man liekas, šeit jaucam kopā trīs pilnīgi atšķirīgas lietas, un eh, arī attiecīgā metodu auditorija ir ļoti dažāda. Nu, bet neskatoties uz to, ko tātais profesori Jūs teicāt, ka lūk, arī regulējums, protams, tas nav vienāds. Jā, Francijā tas ir tieši tā par māceklību. Šeit ir virkni dažāda veida noteikumi, tāpat ir attiecībā uz stažēšanos, bet attiecībā uz brīvprotīgo darbu. Savukārt tur ir apdrošināšana dažāda veida nianses. Uh, Nu, katrā ziņā es saprotu, ka jūs, jums nav bijis viegli savākt informāciju par visiem šautājumiem. 27 valstīs, protams, visi šie jautājumi tiek skatīti ļoti atšķirīgi, bet tas, ko es tomēr šeit atceros no jūsu teiktām, par ko gribu teikt jums arī paldies, ir tas, ka jūs apstiprinājāt to, ka neskatoties uz visu, visam šīm niansēm, pat ja tās nav vienās visā dalībvalstīs, ja tās skar sabiedrību, tad tās. Tas pašos pamatos tomēr ļauj efektīvi ieiet darba tirgu. Un es domāju, ka šajā gadījumā šeit ir ceļš, kas mums tālāk ejams. Tāpat laikā es domāju, ka mums tiešām jānodala visas šīs trīs atsevišķās jomas, jo tās pilnīgi noteikti savā starpā nav salīdzināmas. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātāji! Un tagad šķiet dosim atkal vārdu ekspertiem. Došu jums iespēju reaģēt uz dzirdēto, uz komentāriem un atbildēt uz jautājumiem. Uh. Paldies! sarežģīti jautājumi. Nezinu, vai varēšu izsmeļoši atbildēt uz visiem, bet mēģināšu. Es domāju, ka praksi ļoti grūti definēt. Mēs savā ziņā gluži vienkārši atspoguļojam to, kas ir pieejams literatūrā. Un šīs labās prakses definēšana tur būtu nepieciešams un daudz citādāks pētījums. Bet um, Vēl joprojām ir tāds iespējas, ja runa ir par māceklību, tad tāds vācu tipa māceklība ir zelta standarts. Bet to nevar piemērot visām valstīm. Industriālās struktūras un attiecības ir dažādas un atšķirīgas Eiropas, Eiropā. Un tas nav tāds modelis, ko var viegli piemērot visiem. prakses jēdziens, to noteikti ir vērts tālāk izpētīt, lai noteiktu, kas ir tas, kas varētu vislabāk funkcionēt noteiktā nacionālā kontekstā, varētu runāt, apkopot tādus labus konkrētus piemērus. Manuprāt, certifikācija ir ļoti svarīga, gluži vienkārši tādēļ, ka darba tirgus ir uh, skarbs pret jauniem cilvēkiem ja esat uh, iesaistījušies kādā praksē vai brīvprātīgā darbā, apliecinājums par to ir tikai vēl viena lieta, kas var uh, palīdzēt tālāk. Bieži vien šīs prakses un brīvprātīgo darbs ir ļoti uh, īs, un tad ir jāpadomā, kā to vislabāk noformulēt. Un iespējams, ka uh, bieži vien var rasties izmaksas cilvēkiem, kas veic praksi vai brīvprātīgo darbu. Uh, um, kaut kāda akreditēšanas sistēma, te ir jādomā ļoti rūpīgi un uzmanīgi. Skolu pamatē ir jau bieži zinām pētījumi atsevišķās valstīs par to, un tad uh, iemesls, kādēļ jaunieši pārtrauc māceklību, ir uh, veselības problēmas, grūtniecība, dažkārt pieprasītie standarti nav pieņemami vai izpildām noteiktam individam. Bet, ja māceklība ir zināmi pētījumi, kas pierāda, ka, ja māceklība notiek tādā zemo algu sektorā, tas cilvēkiem liek domāt, ka cilvēki to pieņems, jo tas ir tikai uh, tāds papildu ienākumu avots. Ir vairāki faktori, kas saistās ar pārtraukšanu vai pamešanu, bet ir eh, vairāk veidi, kā par to var runāt. Un daudzas valstis ir diezgan aktīvi strādājušas, mm, strādājot pie politikām, lai tad risinātu šo mācekļu pamešanas problēmu. Un var jābūt arī gadīties, ka cilvēki saprot, ka nav pieņēmuši pareizo lēmumu. Tā tas notiek, tā ir dzīve. Bet, ja prakses vai māceklības pamešanas procents ir ļoti augsts, acīm redzot, ir kādas dziļākas problēmas. Daudzās valstīs, ne visās, bet daudzās valstīs problēma ir tā, ka nav pieejams pietiekams skaits prakšu un māceklību. No darba devēja puses tas ir tāds izkropļots tirgus. Viņi var izvēlēties tos, kuri viņu prāt ir ļoti atbilstoši viņu vajadzībām. Tad ir jautāj, jā, jautājums par to, kā palielināt piekļuvi praksēm, māceklības iespējām, ņemot vērā to, kā tas, protams, ir ļoti labs pasākums, jārunā par to, kā varētu uzlabot pieejamību. Mm mazai sargātām grupām. Jā, šāda problēma pastāv. Un otrais jautājumu kopums. Nepēsiešos tagad tam. Pētījums faktiski aptver to, kas pastāv pašlaik Eiropas Savienībā. Piekrītu, ka, ja būtu kāds cits pētījums, mēs varētu apkopot konkrētākus piemērus par to, kas reāli notiek praksē. Jautājums par to, vai prakses būtu jāapmaksā. Viltīgs jautājums. Ja prakses ir jāapmaksā, ir ļoti iespējams, ka to piedāvājums krietni samazinātos. Bet no otras puses, ja prakses nav apmaksātas, tad noteiktas cilvēku grupas nemaz nevar to darīt, viņiem nav pieejas šādam, šādai iespējai, jo īpašie prakses tiek piedāvātas um, galvaspilsētās, kur ir ļoti augsti dzīvošanas izdevumi un tā tālāk. Ja vēlaties strādāt sabiedrisko attiecību jomā, tad uh, mm, praksa ir ļoti laba iespēja apgūt, bet tas bieži vien ir saistīts, piemēram, ļoti augstām dzīvošanas izmaksām ir jādomā par pareizā līdzsvara panākšanu. Es negribu teikt, ka visas prakses būtu, ka tām jābūt neapmaksātām, bet uh, ir, protams, mazais sarkātas grupas un ir jādomā par mehānismiem, lai arī viņiem būtu piekļuve dažādu prakšu iespējām tas ne obligāti nozīmē, ka darba devējiem Nodokļos par to jāmaksā, bet noteikti ir veidi, kā to veicināt. Mēs neatradām nekādus pierādījumus sistemātiskai schēmu ļaunprātīgai izmantošanai. Apskatīties valstīs mēs nekonstatējām nekādus sistemātiskus pārkāpumus. Vienmēr noteikti būs atsevišķi izolēti gadījumi, protams. Un māceklības jomā bieži vien valdību sistēmas ir relatīvi labi attīstītas. Prakšu gadījumā bieži vien tie ir uzņēmumi, kas tad izvērtē cilvēku un pastāv iespēja, ka beigās tiek piedāvāta arī pastāvīga darba vieta. Es um, negribu teikt, ka uh, nenotiek nekādi pārkāpumi vai ļaunprātīga izmantošana, bet vismaz mūsu pētījumus neizdevās apkopot pietiekam daudz pierādījumu. Un trešo, trešais jautājuma kopums. Ekonomiskā krīze ietekmē māceklību, iespējama tirgus kļūme Ja darba devēja kaut kādu iemeslu dēļ uzskata, ka viņi nevar pieņemt mācekļus, jo pieprasījums pēc viņu precēm pakalpojumiem ir zems, tas var novest pie prasmju trūkuma nākotnē. Un tas tad ir atbildīgo iestāžu ziņā domāt par to, kā cīnīties pret potenciālo prasmi trūkumu nākotnē, ja darba devējs samazina māceklības iespējas. Mūsu pētījums īsti neparāda, ka notiek kāda sistemātiska, uh, kāda sistemātiska pārkāpuma, jā, patīk izmantojot uh, šādas nodarbinātības iespējas vai to, ka mācekļiem tiesības kaut kādā veidā tiek pārkāptas. Mūsu pētījums to neparāda. Un pēdējais jautājuma kopums. Jā. Šis ir trīs ļoti dažādas aktivitātes, darbības, bet ir liederīgi tās, um, zināmā veidā, sagrupēt, jo tās visas tad ir saistīts ar to, kā jauni cilvēki pāriet no mācību procesu uz darba pasauli. Tas tā, tās, šīs visas trīs darbības ir saistītas ar mācīšanos, un tās arī sniedz pieredzi un uh, prasmes, ko darba devēji augsti vērtē. Tā, visām trim tas ir kopīgs un arī ir tām līdzīgas problēmas saistītas ar pieejamību un kvalitāti. Jā, bet ir arī atšķirības. Un pavisam skaidri pētījumā norādām, ka brīvprātīgais darbs nav, netiek darīts, lai uzlabotu savas iespējas darba tirgū. Tas bieži vien saistīts gluži vienkārši cilvēka interesi bet, bet arī brīvprātīgo darbs var sniegt prasmes, kas vajadzīgas darba tirgu, un bieži vien darba devēja to arī meklē potenciālajos darbu ņēmējos. Jums nav bijusi darba pieredze, bet es esmu darījuši brīvprātīgo darbu, kuru laikā ir gūtas noteikts prasmes, kas tiek uzskatīts par vērtīgām. Pastāv saiknes starp visām trim iespējām. Atvainojos, jā. Ja nevarēju atbildēt uz jautājumiem tik pilnīgi, kā jūs būtu vēlējušies, bet pētījums parāda, ka māceklības jomā situācija diezgan laba, bet pārējās mm, divās varbūt tad situācija nav tik laba, kā mēs vēlētos Eiropas Savienībā. Tāda ir pašreizējā situācija. Es ceru, ka tas zināmā mērā atbildēs jūsu jautājumiem. Tas arī viss no manas puses. Paldies. Anyway, are... Paldies. Šis ir tēmas, pie kā mēs turpināsim strādāt tuvākajos mēnešos un gados, jo mēs tiešām mēģinām atrast veidus, kā varētu samazināt bezdarbu. Uh, un lai arī mēs varētu atbildēt uz darba tirgus prasībām, lai varētu rēģēt to, kas vajadzīgs uzņēmumiem. Tad uzņēmumu veidi un arī izglītības apmācības veidi, ko zinājām pirms 10, 20, 30 gadiem, būtu vairs nav aktuāla pasaule, ir ma mainījusies, un tas mums jāņem vērā. Tagad varam pievērsties pēdējiem šīs pēcpusdienas darba kārtības punktam. Tā ir Eiropas komisijas prezentācija. Viņi iepazīstinās ar vakardien pabeigto darbu, ja nekļūdos, ka tiek grozīta komisijas 2015. gada deleģētā regula. Došu vārdu Zukovas Dušavas kundzē, lai viņa mūs iepazīstinātu ar šo darbu. Thank you very much, Mrs. Paldies, priekšsādātāji. Uh, ļoti priecājos jūs iepazīstināt ar deleģētās egos treso, trešo versiju. Tātad tas ir saistīts ar komisijas apņemšanos nodrošināt to, ka mēs vairāk, mēs strādātu pie budžeta, kas vairāk koncentrējas uz rezultātu, un tad, tādējais darbs mums ļauj drīzāk koncentrēties uz rezultātu, nevis procedūru. Uh, procedūrām. Tas arī ļauj nodrošināt ātrākus maksājumus starp uzņēmējiem un iestādēm. Tas samazina kļūdu skaitu un arī samazina administratīvo slogu uh, labumu guvējiem no fondiem. 14.1 pants Eiropas sociālā fonda regulā tiek definētas vienības su, izmaksas un kopīgās summas, um, ko var izmantot lai kompensētu dalībvalstu izdevumus. Nu, tagad varu teikt, ka dalībvalstīm tiek sniegta juridiskā noteiktība par attiecībām starp dalībvalstu atbildīgo iestādi un komisiju, jo komisija neapstrīdēs metodoloģiju vai summu, kas tiek pieņemta ar deleģēto aktu, un tas ir tādēļ, ka metodoloģija un vienkāršoto izmaksu iespējas jau ļoti gari un plaši ir apspriestas darba grupās un arī 12 ar dalību valstīm. Otrais ieguvums. Šādā veidā mēs a, m, samazinam auditu, tiek pārbaudīti tikai rezultāti, sasniegtie rezultāti. Dalību valstu nacionālajām iestādēm ir pilna brīvība izvēlēties, vai viņi piemēro tādas pašas vienību izmaksas labam guvējiem, vai arī tiek izmantotas citas aprēķina un izmaksas metodas. Vēl viens iegūms, ka vienkāršotās izmaksu iespējas var tik piemērots arī operācijām, kas saistīts ar valsts iepirkumu, šis ir trešais grozījums daļai aktā, kas tika pieņemts 14. gada jūlijā, 15. gada jūlijā, galvenā sadaļa paliek nemainīga. Mēs pieturamies pie modeļa, ka tiek atjaunināti tikai pielikumi. Un trešajā grozījuma daļķētie aktā redzat visas šīs vienkārši izmaksu iespējas, kas ir pieņemtas attiecībās katru no dalību valstīm. Līdz šim tas nozīmē, ka nav jāatgriežas pie iepriekšējiem daļķētie aktu grozījumiem. Mēs sākām ar vienību izmaksām četru veidu operācijām Zviedrijai un vienu vienkāršojot to izmaksu iespēju Francijai. Pirmais grozījums 16. gada martā tika pievienotas piecas jaunas vienību izmaksas Čehijai un divas Beļģijai. Otrais grozījums pagājušā gada oktobrī mēs iekļāvām papildu vienību izmaksas Čehijai un jaunas iespējas vienkāršotām izmaksas iespējām Maltā, Itālijā, Slovākijā, Vācijā un Nīderlandē. Šodien Trešais grozījums jums ir taisnība, komisija to pieņēma tikai vakar. Tas aptver grozījumus vienību izmaksām pēc Zviedrijas pieprasījuma, ne visām, bet atsevišķām. Jaunas vienību izmaksas operācijām tika ieviestas gan Čehijai, Maltai, Itālijai, Slovākijai, Austrijai, Lietuvai, Polijai un Rumānijai. Ir arī jauna kopīgā summa Nīderlandē, lai varētu aptvert tehnisko palīdzību. Tas ir tāds jaunums. Un vēl viens jaunums šajā regulas grozījumā ir tas, ka pirmo reizi mēs ierosinām Eiropas līmeņa vienkāršo tās izmakta iespējas, kas tagad tiek izmantotas izglītībai. Un tad vēl detalizētāk. Zviedrijai grozījums aptver visas uh, operāciju izmaksas, iepriekš tas attiecās tikai uz darbinieku izmaksām un dalībnieku piešķīrumu apmācību operācijās. Čehija ierosina trīs jaunas zinību izmaksas, kas saistītas, ir saistītas ar viņu investīciju prioritātēm, lai um, būtu iekļaujos atbalsts izglītības jomām. Maltā um, izmaksas, lai apmācītu darbiniekus uzņēmumos gan iekšēji, gan ārēji. Itālija trīs jaunas zinību izmaksas, uh, lai atbalstītu tātad izglītības moduļus, trīs jaunas vienību izmaksas valoda apmācībām praksēm, un arī tiek paplašināts vienību izmaksas saskaņā ar Nacionālo jauniešu izglītības projektu, un arī tiek paplašināts vienību izmaksas industriālajām doktoru programmām Slovākijai. Cost for monthly rate for teaching assistants. Uh, ir jauna vienība izmaksā ikmēnešu uh, Eh, maksājumam mm, skolotāju asistentiem un vēl viens papildinājums. Nīderlandē ir kopīgā summa, kas aptver tehnisko palīdzību. Un nu, Austrijā arī izglītības nozarē stundas likme skolotājiem. Lietuva četras eh, izmaksas, kas aptver profesionālo apmācību, tas tālāk sadalās attiecīgi pēc garuma un neformālās arotapmācības. Polijā Maybe izmaksas transnacionālajai mobilitātei, lai nodrošinātu prakses un darba pieredzi jauniem pie cilvēkiem. Rumānijā mēneša likme darba atbalstam noteiktām darba ņēmēm kategorijām. Sīkā gribēju pastāstīt par šo novitāti Eiropas Savienības līmeņa SCO. Mēs pirmo reizi esam aptēruši 26 dalībvalsts, izmantojam Eurostat datus. Uh, par Dāniju un Grieķiju nevarējām saņemt uzticamus datus. Pilnīga dati gan tika sniegta par visām pārējām dalību valstīm. Vienību izmaksas pielikumā aptver uh, katra dalībnieka izmaksas gada laikā dažādos uh, izglītības līmeņos. Maksājums ir balstīts uz to, ka tiek nodrošināta uh, um, iestāšanās divos, trīs posmos šī gada laikā, balstoties uz nacionālajām procedūrām. Dalība valsts var pieprasīt šo daudzumu summu no komisijas bez jebkādiem tālākiem pierādījumiem, tikai jāpierāda, ka cilvēks ir iestājies konkrētā mācību programmā, un te arī dalība valstis var atmaksāt izmaksas citādākos veidos, lai būtu pieejams maksimāli vienkāršots un elastīgas procedūras. Šī ir pirmā reize, kad mēs ierosinām vienkāršotas izmaksu e, iespējas dalību valstīm Eiropas Savienības līmenī. Un es pārliecināta. Uh, kad ierosināsim nākamos grozījumus dēļ, ja tajā regulā varu jau pastāstīt, ka mēs esam diezgan interesēti arī veikt ceturto deleģētās regulas grozīšanu, grozīšanā. Tas noteikti notiks, tur visticamāk notiks nākamnedēļ, nākamēnes tiks apsvērta Vācija un, un Francija. Un tad, ka mums pievienosies Kipra, tie mēs atrasim 14 dalību valstis, un mēs uzskatām, ka šī deleģēto aktu pieņemšana un vienošanās ar dalību valstīm par SCO, vai nu tās būtu vienība izmaksas vai kopīgās summas, domājam, ka tas ir vienī, viens no labākajiem veidiem, kā situāciju vienkāršot, un tas arī ļaus pierādīt to, ka vienkāršošanu var reāli panākt ka administratīvais sloks gan nacionālajiem iestādēm, gan labuma saņēmējiem, ka to var samazināt, un līdz šim aplēses saskaņā ar uh, programmām un operācijām, kas ir saistīts ar šīm vienkāršotajām izmaksu o, iespējām, tas aptver tātad 6,7 miljārdus eiro un mēs ceram, ka vēl pirms gada beigām mēs varēsim sniegt jums prezentāciju par trīs jaunām dalību valstīm. Mēs strādājam pie tā, esam gatavi pieņemt vēl vienu grozījumu, delģētā regulā tik līdz viss būs noskaidrots ar šīm dalību valstīm. Paldies! Paldies! Protams, vēl ir daudz darba, pirms mēs vienosimies par vienkāršoto procedūru, bet esmu pilnīgi pārliecināta, ka arī no finanšu rakursa skaidroties, skatoties, tas ir svētīgi. Un, protams, mēs visi esam viensprātis, ka ciešāka Eiropa, vairāk Eiropas nāk par labu dalību valstīm. Ja ir kādi jautājumi no kolēģa puses, šķiet, ka nē tad eh, esam pabeiguši šās dienas sēdi, un nākamā sēde ir 28. septembrī. Visi noteikti saņemsiet darba kārtību pavisam drīz. Paldies visiem par šo pēcpusdienu un jauku vakaru visiem!